Buongiorno, kolēģi! Iniciamo subito! Labdien, kolēģi! Sāksim sanāksmi. Es atvainojos, saku priekšsēdētāju par aizkavēšanos uz desmit minūtēm. Pirmais darba kārtības jautājums attiecas ņēma vērā eh, mūsu delegācijas Berlīnē tikšanās rezultātus. Mēs arī vēlamies noteikt programmu apmeklējumiem Rumānijā. Es vēlējos, lai tas tiktu izdarīt pēc iespējas ātrāk, tāpēc eh, vēlētos, lai grupa rīkojas pēc iespējas ātrāk. Tātad mēs esam saņēmuši iepriekšējos lēmumus. Turpina runātāji no zāles augina. Ja kāds grib eh, mums savā ziņā laupīt pilnvaras, tad es negribētu to pieļaut. Par to mēs vispār te nedebatēsim, es ceru. Paldies, kolēģi Auken. Tātad 2012. gada misiju kalendārs ir e, savā ziņā izstrādāts koordinātori, ir e, ņēmuši vērā biroja lēmumu. Birojas bija lūdzis vairāk e, informācijas par delegāciju sastāvu un apmeklējumām vietām. Jau pagājušais mēs runājām Spānija, Itālija, Polija, Francija, tās ir apmeklējuma valstis, un vēl mēs esam pielikuši divus klāt koordinātoru sanāksmē, par to mēs ņēmām vienojamies Spānija un Vācija. Uh, Sīkākā programma tiks uh, izplatīta katram gadījumā atsevišķi. Tika izlēmts uh, nominēt reformu, referentu 2013. gadam kā pilsonības gadam. Tātad EFT grupa ir saņēmusi šo ziņojumu un no ārlietu komitejas priekšsēdētāja ir saņemta informācija par eh, šīs eh, pilsoņu institīvas pārakstīšanu. Mūsu komitejai tika lūgts izstrādāt atzinumu līdz rītdienai 5. oktobrim. Kā jau sacīju vakar, mūsu komiteja sanāks laikā. Parlaments ir saņēmis uh, Eiropas Savienības uh, tiesas uh, spriedumu par Tagenauer kungu. Tas ir lūguma raksta iesniedzējs. Uh, kuru, kura lūguma raksts 2007. gadā mūsu komiteja noraidīja kā nesaņemam, nepieņemam. Viņš tad vērsās pie Eiropas Savienības tiesas, un tiesa sprieda, ka mums katreiz ir jāpamato savus lēmumus par lūgumrakstu pieņemamību vai nepieņemamību. Mēs esam ņēmuši vērā šīs pieejas maiņu Tas attiecas tātad uz uh, tiem lūgurakstu iesniedzējiem, kuru lūgumrakstus mēs pieņem, uzskatām par nepieņemamiem. Tātad nākošajā sanāksmē 20. novembrī darba kārtības projekts tiks jums izplatīts, lai jūs varētu uh, paust savu viedokli par to. Vakar darba kārtība nebija pieņemama. Tātad tas ir, tā ir informācija par koordinatoru sanāksmi, un tātad ar to šis jautājums izsmās pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta. Un tas ir 14. darba kārtības punkts. 2010. gada ziņojums par ES pilsonību, likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai. Valian kundze ir referente. Vārdu dodu jums. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Sākumā gribētu sacīt, ka sveicu komite komitejas, eh, komisijas lēmumu stiprināt Eiropas Savienības pilsonību. Jo tāds bija ziņojuma mērķis 2010. gada oktobrī. Apspriežot eh, šo ziņo par reiz pilsonību, sākumā jāsaka, ka šis parlaments vairākas reizes ir uzsvēris to, cik svarīgi Eiropas Savienības pilsonību padarīt efektīvāku praksē. Īsumā gribētu jums atgādināt par šādiem gadījumiem. Tāda mums bija ziņojums par 38. direktīvas 2004. gads direktīvas īstenošanu par uh, pilsoņu tiesībām pārvietoties dalību valstu eh, dalību valstu teritorijās. Mēs secinājām, ka tur tātad tika ierobežot brīvā pārvietošanās attiecībā uz tiem ģimenes locekļiem, kam nav Eiropas Savienības pilsonības. Un ka tātad pilsoņiem tiek pieprasīta papildu dokumentu iesniegšana, tāda kā darba uh, atļaujas vai uzturēšanās atļaujas iesniegšanu. Tad mums bija ziņojums par Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu 2008. gadā. Un tas norādīja uz šēršļiem, ar kuriem saskaras Eiropas Savienības pilsoņi, kad viņi vēlas īstenot savas tiesības. Tās attiec arī uz administratīviem slogiem. Un tika secināts, ka Eiropas Savienības politikai būtu jābūt saistītai ar Eiropas Savienības eh, pilsoņu tiesībām un jānodrošina konkrēti rezultāti. Turklāt šajā parlamentā mums bija arī ziņojums par Eiropas Savienības pilsonības nākotnes vīziem 2009. gadā. Arī tajā tika uzrādīti šēršļi pārrobežu tiesību izmantošanai. Un te nu mēs gribējām konkrētus uh, eh, uh, eh, izstrādāt priekšlikumus. Te arī bija 2010. gadam līdz 2014. gadam šīm periodam izstrādāti uh, plāni par to, kā īstenot uh, Eiropas uh, tiesiskuma brīvības telpu. Tad bija arī Eiropas Savienības ziņojums par Eiropas pilsonību 2010. gadā. Es tad gribētu jums piedāvāt koncentrēties uz Eiropas komisijas piedāvātajām darbībām saistībā ar mūsu komitejā saņemtajiem logumrakstiem. Tas attiecas uz laiku no 2008. līdz 2010. gadam. Šī iemesla dēļ tika saņemtas uh, eh, 300 Tik saņemt 300 lūgumu rakstu, un eh, tos mēs skatījām, tā kā mēs nevaram uzziņojumā izskatīt visus komisijas eh, uzrādīto šēšļus. Komisija tāds uzrādīja 25. Es tikai gribētu pievērsties vairākām problēmām, kas bieži vien tiek saņemtas, eh, uz kurām tiek norādēts mūsu lūgum, saņemtais lūgumrakstos. Problēmas brīvās pārvietošanās ziņā, sociālā nepie, ne, sociālās uh, palīdzības nepieejamība un citi administratīvie slogi. Es jums arī esmu izplatījusi vairākus paziņojumus, kas norāda uz šīm problēmām, kas tās uzsver. Nu, tagad es jums īsi uh, detalizēti par katru nestāstīšu. Ja jūs vēlties, jūs paši to varat izdarīt. Tikai dažas lietas par brīvo pārvietošanos. Mēs visi apzināmies, cik svarīgas ir šīs tiesības Eiropas Savienības pilsoņiem. Tās ir e, pilsoņu vispazīstamākās tiesības. E, katrs aptaujātais Eiropas Savienības pilsonis atzīt tās par savām tiesībām. Paldies, kolēģi! Um, so, saying... Tā tad es runāju par brīvās pārvietošanās tiesībām, kaut arī tās ir vislabāk pazīstamās Eiropas eh, Savienības pilsoņu tiesības. Tomēr tās ir vismazāk attīstītas starp četrām uh, brīvībām, kas ir eh, izklāstītas līgumos. Tāpēc es domāju, mums uh, vajadzētu pievērst uzmanību problēmām tieši ar brīvās pārvietošanas tiesībām. Runājot par sociālo drošību, nodrošinājumu un attiecīgiem tiesību aktiem. Tas ir eh, pilsoņiem sarežģīts, saprotams jautājums, un bieži vien arī attiecīgās iestādes ne, ne, nav savu uzdevumu augstumos. Runājot par diplomātu un kvalifikātu, diplomu un kvalifikāciju atzīšanu, mums ir ziņojums par 38 šārsvī 2004 direktīvas īstenošanu un ar tās uh, aptvērumā ir šie jautājumi. Tad mums arī ir runa uh, par diskrimināciju pamatojoties uz valsts piedarību, tā arī tika atzīta. Par to arī bija runa vairākas reizes, um, eh, daži dalībvalsts atzina to par problēmu. Un pirms uh, beidzu šo ziņojumu īsu izklāstu, es gribētu sacīt to, ko man viens kolēģis sacīja, man šie tas bija Leu kungs, mūsu sekretārs. Mūsu ziņā ļoti svarīgs jautājums ir uzsvērt to, ka mūsu pilsoņiem ir tiesības iesniegt lūgumu rakstus. Es domāju, arī tas palīdzēs mūsu darbībai un ļaus mums uh, atainot savas komitejas darbu. Es lūgtu jūs kolēģi nāk klajā ar komentāriem un ierosinājumiem, un ja beigās saņemšu vēl iespēju izteikties, tad sniegšu arī um, pārskatu par laika grafiku šim ziņojumam. Paldies! Grazie, kolēģa Valian, par lavoro svolto. Paldies, Valianu kundze! Paldies par jūsu izdarīto darbu un jūsu prezentāciju šodien. Tagad dodu vārdu ģenerāldirektorātu pārstāvam tieslietu ģenerāldirektoru pārstāvu Gorjānu kundzi. Vispirms es gribētu sacīt, ka mēs ļoti augstu vērtējam šo topošo ziņojumu. Kā jūs zināt, pilsonības ziņojums likvidējot šķēršļus aiz pilsoņtiesību īstenošanai bija paredzēts, lai sāktu debates Eiropas parlamentā ar citām iestādēm un visiem galvenajiem iesaistītiem pusēm. 2013. gads ir paredzēts kā Eiropas Savienības pilsonības gads, un tas eh, sniegs redzamību lielāku izibilitāti Eiropas Savienības pilsoņiem. Tas attiec uz tādām tiesībām kā pilsošanas tiesības, piemēram, uh, Uh, raugoties 2014. gada vēlēšanām. Līdz ar to šī mums ir ļoti saulaicīga iespēja virzīt šo procesu tālāk un secināt, kā mēs tālāk varētu identificēt un novērst pastāvīgos šķēršļus, kuru dēļ Eiropas Savienības pilsoņi nevar izmantot savas tiesības. Jūsu komiteja kā viena no svarīgākajām līnijām, pa kuru virzās eh, pilsoņu saikne ar institūcijām, ir būtiski svarīga saistībā ar pilsoņu bažām. Tas arī ļauj secināt problēmas un tiesību aktu trūkums. Tātad mēs tiešām ceram, ka mūsu iespēja cieši sadarboties ar jums, lai tālāk virzītu šo procesu. Paldies! Paldies! Pendegas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu vērst uzmanību uz vairākām problēmām, kurām saskarsējas pilsoņi saistībā ar apcietināšanu. Uz to arī norādīja e, šis ziņojums. Bieži vien šie vīrieši un sievietes saskars ar um, ļoti sarīknošām situācijām, kad ģimenes tiek sadalītas, noteikumi ir ļoti stingri un esmu sadarbojusies ar organizācijām, kurām šis jautājums ir īpaši svarīgs. Limrekā strādāju ar eh, vai līdzīgu, līdzīgu organizāciju. Eh, tur bija tāda situācija, ka eh, bija vīrietis, kurš ar bērniem tika aizvirzīts uz citu dalībvalsts, kamēr sieva vīrieti paliek īrijā. Un bieži vien eh, šādi cilvēki saskars ar kultūras izglītības un citiem šēršļiem. Un bieži vien eh, bērnu eh, uzturēšanas tiesības tiek pārkāptas un bieži vien tiek aizmirsts pamatprincips, ka jānodrošina šīs tiesības bērnu interesēs. Eh, bieži vien eh, par eh, atbildību par šādiem gadiem uzņemas tā valsts, kurā ir bērnu pastāvīgā dzīves vieta. Diemžēl pastāv grūtības, kā tiek interpretēta bērna parastā uzturēšanās vieta, habitual residence. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas spriedumu 23 šērs 2007. Eh, jāņem eh, vērā harmonizētā šo tiesību interpretāciju. Eiropas Savienības eh, tiesība akti arī norāda, ka spriedumi par bērnu uzturēšanas tiesībām ir jāatzīst apusēji visās dalībvalstīs. Taču uh, tiesību īstenošanas likumi dažādās dalībvalstīs milzīgi atšķiras. Un netiek arī sniegt pietiekoši informācija visiem Eiropas saimnības pilsoņiem, neatkarīgi no viņu valsts piedarības. Paldies, ka ļāvāt man uh, sniegt savu ieguldījumu šajās debatēs. Paldies! Penegas kundze, Štanoks kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Uh, sorry. <laughs> yeah. well, oh, so I, I also wanted to... Arī es gribēju pateikties mūsu referentei Valijām kundzei par to, ka viņa nāca klajā ar ļoti visaptverošu ziņojumu, kas ir labs pamats mūsu diskusijām. Es tiešām ceru uz sadarbību, tā kā Es pati esmu no vienas puses ēnu referente no zaļo politiskās grupas šajā komitejā, bet arī esmu uh, atziņuma sagatavotāja Lībe komitejā par šo jautājumu. Vispirms es gribētu uzsvērt to, ka visas problēmas, kas minētas šajā diskusiju dokumentā, uh, ir nepārprotams svarīgas, un vispirms, protams, brīvas pārvietošanās tiesības, par to mums ir saņemti vairāk lūgumu raksta arī sociālais nodrošinājums un diplomu un kvalifikāciju atzīšana. Un, protams, vēl daudzi citi sociāls dabas jautājumi. Attiecībā uz balsošanas tiesībām un pie kandidēt Eiropas pašvaldību vēlēšanās. Varbūt par spīti tam faktam, ka 2010. gadā mēs nesaņēmām tik daudz lūgumrakstu par šo jautājumu. Vēl ar vietu ir pieminamas tās problēmas, uz kurām norādīja agrākie lūgumraksti. Viena, viens lūgumraksts bija ar par vairāk par 60 tūkstošiem pārakstu no Latvijas, 16 tūkstošiem pārakstu no Latvijas, tur bija runa par uh, tiesību trūkumu balsot uh, pašvaldību vēlēšanās. Un uh, eh, tā tika skatīt 2009. gadā šajā komitejā, un varbūt mēs varam pieminēt vēl vienu, kas nāk no Igaunijas, tas arī bija uh, kolektīvs lūgumraksts. Mēs to skatījām šī gada februārī, un tas attiecas uz balsošanas tiesībām Eiropas vēlēšanām pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas ir apmēram 20% no Igaunijas iedzīvotājiem, un viņi nav Igaunijas pilsoņi. Daļa no viņiem ir bezvalstnieki, un daži no viņiem ir uh, citas, uh, tātad pārsvarā kaimiņu valsts pil, pilsoņu, pārsvarā Krievijas pilsoņu. Taču šiem cilvēkiem ir aktīvas tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās, taču tiem nav arī, taču tiem nav tiesību balsot Eiropas Savienību, Eiropas parlamenta tiesībā um, vēlēšanās. Arī Latvijā uh, Šādu cilvēku ir apmēram 25%, vairumam no viņiem nav pilsonības, viņiem ir īpašs status, kas tiem ļauj atgriezties Latvijā un tikt eh, aizsargātiem no Latvijas eh, iestāžu puses, kad viņi uzturs ārzemēs. Tomēr šiem cilvēkiem vēl ar vienu nav tiesību piedalīties nekādās arī pašvaldību vēlēšanās. Tātad mums šeit ir daudz darāmā, lai izmantotu mūsu komitejas saņemtos lūgumu rakstus, lai mēs varētu nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. saistībā ar ziņām, ko saņemam no komisijas. Ja ļausiet, es, protams, nezinu, šis jautājums varbūt ir jāspriež ar referentu, taču uh, Vēl ar vienu pastāv, uh, zinām, veidu teorētisks un politisks dabas jautājums par es pilsonību. Un uh, par to nepastāv konsens politiskajās grupās. Un te ir runa par Eiropas saimnības pilsonības pievienoto vērtību. Un kāda ir atšķirība starp Eiropas saimnības pilsonību un dalību valsts pilsonību? Iepriekšējā sasākuma laikā mums Lībe komitejā bija sagatavots ziņojums. To bija sagatavot, sagatavojis Skatāņa kungs no GOE politiskās grupas. Viņš nāca klajā ar dažiem revolucionāriem priekšlikumiem, kā izmantot šo ēst pilsonību kas nevienmēr izriet no dalībvalsts pilsonības. Tas paredzēja, piemēram, piešķirt šo pilsonību pastāvai, pastāvīgiem iedzīvotājiem, kur ir bezvalstnieki. Varbūt tas attiektos uz trešo valstu valsts piedarīgajiem. Šis ziņojums un šie priekšlikumi netika pieņemti plenārsēdē balsojumā tie tik noraidīti. Bet varbūt mēs tomēr varētu atjaunot diskusijas par šīm idejām, izmantojot šo iespēju. Taču tāds ir mans priekšlikums mūsu god, cienījamai referentai. Varbūt viņi varētu vismaz pieminēt šos priekšlikumus kā tādas rekomendācijas, kas pastāv mūsu iedzīvotāju un pilsoņu labā. Līdz ar to ceru, ka mums būs labs ziņojums, kas nāks klajā ar jaunām idejām, lai uzlabotu situāciju šajā jautājumā. Paldies! Grazie, Honorevole Zanokala. Eh, Paldies, Danoks kundze. Tagad baronēs Lutforda lūdzu priekšsēdētāji, es neesmu mūsu grupas ēnu referente. Ah, jā, jūs jau referenti pārstāv mūsu grupu, jā, <laughs> laikam pārāk agra rīta stunda man bija piemirsies. Esmu uh, Libe komitejas uh, deputāte, un uh, šajā komitejā mēs daudz strādājam pie šiem jautājumiem. Nesmu lūgumrakstu komitejas deputāts. Man ir prieks, ka jūs, uh, šī komiteja strādā pie šī, šīs problemātikas un ka Valēnas kundze uzsver svarīgākos jautājumus, bet mani satrauc tas, ka mēs tā uh, ejam tikai. Uh, pāpli un atgriežamies um, pie jautājumiem, ko esam skatījuši iepriekš. Um, brīvā direktīva par pilsoņu brīvu pārvietošanos tika pieņemta pirms pieciem gadiem, un joprojām pilsoņiem ir uh, grūtības, tas īpaši attiecas uz uh, ģimenes locekļiem. Um, kas nāk no trešajām valstīm, viņiem ir liekti šķēršļi brīvās pārvietošanās ierobežošanai. Es runāju arī šai uh, gadījumā par uzturēšanās atļauju izsniegšanu apvienotajā karalistē. Pagājuši gadu šis jautājums tika jau izskatīts komitejā. Un uh, es gribētu pievērsties tam, ko Eiropas komisija ir panākusi no apvienotās karalistes administrācijas, uzlabojot administratīvo praksi runājot par uh, jautājumu izskatošanas novilcināšanu, par pases uh, aizturēšanu. Par šiem jautājumiem es uh, gribētu arī runāt ar komisiju. Nākošais jautājuma loks ir to apvienotās karalistes pilsoņu ģimenes uh, locekļi, kas uh, nāk no valstīm, kas neietilpst Schengenas zonā. Um, tātad uh, apvienotās karalistes pavalstnieku ģimenes locekļi nāk no trešām valstīm un uh, kā viņi var saņemt uzturēšanās atļaujas Schengenas zonas valstī. Šeit arī ir dažādi sarežģījumi, tiek atteiktas turistu vīzas, nav īstas skaidrības par uh, dažādām nodevām, piemēram, nav jāmaksā par vīzas izsniegšanu, bet ir jāmaksā uh, tām firmām, kurām uh, vīzu izsniegšana nodot kā ārpakalpojums. Tāpat uh, jautājums uh, ir arī par viendzimuma pāriem, par civilām partnerībām, kas ir reģistrētas. Uh, un par to, kā šādas partnerības tiek atzītas citās dalību valstīs. Es ceru, ka mēs pie šā jautājuma atgriezīsimies uh, šo pēcpusdienu, jo ir iesniegti arī vairāki lūguma raksts par šo jautājumu. Man nav īstas skaidrības. Mums bija dialogs uh, pagājušajā rudenī uh, Uh, ar uh, viceprezidenti Redingu, un pēc tam mēs nostē, nosūtījām viņai arī vēstules, un saņemtās atbildes mani mulsina. Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo uh, legāli reģistrētā laulībā vai partnerībā, šīs tiesības ir jāsaglabā arī tad, ja viņi pārceļas uz dzīvi citā dalību valstī. Tā tam būtu jābūt, bet tā tas nenotiek. Un saskaņā ar 2004. gada direktīvu par brīvu pārvietošanu tās nav absolūtas tiesības. Tās ir tā, daudz, kas ir atstāts dalību valstu kompetencē. Ja valstus, kuru pārceļas dzīvot, šie partneri neatzīst civilās partnerības, tad tas netiek garantēts. Bet es gribētu no komisijas uzzināt vai komisija ir uzsākus pārkāpumu procedūru pret kādu dalību valsti. Korespondents, kas man ir bijusi ar Redingas kundzi, liecina par to, ka notiek dialogs ar 27 dalību valstīm un ziņa, ziņojumā par Eiropas Savienības pilsonību, kas tika apstiprināts pagājušā gada septembrī, tika norādīts, ka komisijai jāveic pasākumi, lai ieviestu noteikumus uh, par brīvu pārvietošanos. Jautājums, vai komisija kaut ko dara, vai ir uzsāktas uh, pārkāpuma procedūras? Jo tā ir ļoti svarīga politika, ļoti redzama politika, uh, kura pilsoņiem arī manā valstī, kas nav īpaši eirofīli, tomēr ir svarīga šī politika. Uh, viņi var pārcelties uh, uz dā, lai rastu darbu vai mācītos citā dalību valstī. Uh, katrā ziņā šīs tiesības tiek augstu vērtētas arī mūsā valsts, mūs, manā valstī, un tiešām ir ļoti žēl, ka mēs jūtām tik lielu, ļoti eiroskeptisku attieksmi šai jomā, un ka mēs nedarām visu iespējamo, lai uh, situāciju uzlabotu. Mm, tiešām. Uh, Eh, agrāk bija daudz dažādu interneta vietņu un dažādas organizācijas, kas risināja problēmas Solvit, Europe Direct un, un citi. Un šī bija tāds kā sajukums, nebija īsti skaidrs, kur vērsties. Tagad es saprotu, mums ir viens portāls, Your Europe vai tagad beidzot ir izveidota vienas pieturas aģentūra, lai visus šos jautājumus risinātu. Ja tas tā nav, kādēļ nav, un kad būs. Paldies Bulan kungam vārds. Oui, merci, madame. Euh. Paldies, priekšsēdētājs kundze, referents kundze, gā, godātie kolēģis, kā ēnu referents tautas partijas grupā vēlos pateikties Valiens kundzei par viņas veikumu. Viņa norāda uz trūkumiem mūsu sistēmā attiecībā uz brīvu pārvietošanos, sociālo aizsardzību, diplomu atzīšanu un balss tiesībām vēlēšanās. Man arī prieks, ka jūs runājat par uh, ģimenes tiesībām un par uh, bērnu uh, audzināšanas tiesībām, ja laulība tiek šķirta. Tas tiešām ir ļoti svarīgi, jo mums, mēs esam piedzīvojuši dažādus uh, sarežģījumu šai jautājumā, un mēs arī par to runājām Berlīnē. Tātad uh, šeit problemātika ir ļoti plaša, Mēs varam arī runāt par pilsoņu tiesībām vērsties lūgumu rakstu komitejā, rad, par uh, brīvību veidot uzņēmumus, strādāt kā brīvprātīgajiem, par banku pakalpojumiem un tā tālāk. Pilsonības jautājums ir ļoti interesants jautājums, bet šo jēdzienu ir grūti definēt un uh, Līdz ar šo ziņojumu mēs cenšamies definēt, kādām ir jābūt attiecībām starp pilsoņiem un iestādēm, bet ir arī citi centieni šai jomā. Bet jāsaka, ka pilsonība ir saistīta ne tikai ar tiesībām, bet arī ar pienākumiem. Jāatzīst, ka bieži vien pie Eiropas mēs vēršamies tikai tad, ja kaut kas neiet tā, kā mēs vēlētos bet mums būtu jādomā arī par pilsonības pozitīviem aspektiem. Varbūt mums nevajadzētu tik ļoti domāt par eh, teorētiskiem jautājumiem, bet gan par konkrētu līdzdalību konkrētām problēmām, un nu, jūs to darat savā ziņojumā, tas liecina par to, kas satrauc Eiropas pilsoņus arī kā patērētājs, kā ekonomiski aktīvus individus. Jāatzīst, ka pilsoņu uh, tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā ir tā brīvība, kas ir arī vismazāk attīstīta un ka trūkst informācijas šai jomā. Uh, François Revels, Francijas akadēmiķis, liecina, uh, saka to, ka pilsoņu uh, brīvības un, ir saistītas ar uh, patiesas informācijas saņemšanu. Pilsoņiem ir jābūt informētiem par to, kādas tiesības viņiem ir. Un uh, uh, šeit arī jūsu ziņojumu sakarā ir jāskata pilsoņu, uh, pilsonības iniciatīva 2013. gadā, kas uh, tiks ieviesta gribu e, paust jūsu darbām atbalstu arī mūsu tautas partijas grupas vārdā. Paldies! E, paldies e, visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Komisijai tika uzdoti konkrēti jautājumi, vai komisija varētu uz tiem tagad atbildēt. Paldies! Es vēlētos pievērsties pasākumiem, kas ir veikti, lai īstenot direktīvu par pilsoņu brīvu pārvietošanos. Patiešām komisija īsteno rūpīgu īstenošanas procedūru, izmantojot gan dialogu, gan pārkāpumu procedūru. Mēs ar prieku varam paziņot, ka šogad lielākā daļa dalību valstu ir jau grozījuši vai strādā pie grozījuma pieņemšanas savos tiesību aktos, lai labotu tos trūkums, kas viņiem tika norādīti mūsu dialogam. Mēs esam arī nosūtījuši, ofi, nosūtījuši oficiāls brīdinājumu vēstules desmit dalību valstīm, un tagad šīs valstis ir uh, nosūtījuši dažas mums atbildes, kuras mēs analizējam. Šis process pastāvīgi turpinās, un mēs ļoti rūpīgi uzraugām, analizējam dalību valstu likumdošanu un praksi Runājot par konkrētiem jautājumiem, kas skan apvienoto karalisti, eh, bija ļoti eh, novilcināta pastāvīgās uzturēšanās atļauju izsniegšanas procedūra, un mums ir bijis ļoti cieši dialogs ar apvienotās karalists varas iestādēm, kuras ir pieņēmušas eh, plānu, ka Uh, uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti šai jomā, kā samazināt uh, tās uh, to lietu apjomu, kas ir uzkrājušās un 2010. gada oktobri apvienotās karalistes varas iestādes mūs informēja, ka lietu, ka šī atpalicība ir jau likvidēta un ka tagad viņi ievēro noteiktos termiņus. Tālāk mēs lūdzām apvienotās karalistes Uh, valdībai papildu informāciju, bet noteiktajās četrās nedēļās neesam saņēmuši atbildi, bet mēs rūpīgi sekojam situācijas attīstībai un raugāmies, lai tiktu ievēroti direktīvā paredzētie termiņi. Tāpat mēs arī risinām atbilstoši visas jaunās problēmas, kas parādās. Paldies. Tagad noslēguma vārds teiks Valjāns kundze. Paldies, kolēģi, paldies par jūsu pausto atbalstu. Es uh, esmu gatava darīt visu, kas man, manos spēkos strādājot pie šā ziņojuma. Uh, tur ir ieskļauts ļoti daudz dažādu aspektu. Uh, runājot par pilsoņu brīvu pārvietošanos, protams, eh, joprojām pastāv šķēršļi trešo valstu pilsoņiem, bet eh, ir desmitiem nevalstisko organizāciju, kas risina šos jautājumus Mums uh, gan nav lūgumrakstu vēl sa saņemti lūgumraksti par Romu situāciju Eiropas Savienībā. Mēs darām visu, ko varam, ri ierosinot risinājumus arī Eiropas komisijai. Sekretariāts mani informēja, ka ziņojuma projekta izskatīšana ir paredzēta mūsu sanāksmē 20. novembrī un grozījums būs iespējams iesniegt līdz 29. novembrim. Ceru, ka ziņojuma galīgā versija tiks apstiprināta mūsu janvāras sanāksmē. Es līdz ar to gaidu tagad jūsu ierosinājumus un grozījumus. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Valēns kundze, saka priekšsēdētājiem. Līdz ar to mums ir iespēja ņemt vērā šorīt izskanējušos ierosinājumus un pienācīgi sagatavoties uh, ziņojumu izskatīšanai plenārs sēdē. Tagad pārējām pie 15. darba kārtības punkta. Mm, lūguma raksts 0622 2010 un 0628 2011 viens no lūguma rakstu autoriem ir ieradies un dodu vārdu Gabrielam Mučulesku. Labrīt! Vispirms eh, pateicos deputātiem par to, ka man ir iespēja izteikties par Rumānijas eh, projektu Rosija Montana. Kā zinātnieks, es šodien pārstāvu ļoti plašu akadēmisko sabiedrību. Viņi strādā gan Rumānijā, gan ārvalstīs. Mēs strādājam arheoloģijas, matemātikas, filozofija, filozofijas un eksperimentu jomā, zinātnieku jomā. Vienprātību panākt ir grūtāk nekā politikā, bet eh, mēs varējām panākt vienprātību par komisijas nostāju. Mēs atbalstām komisiju tajā ziņā, ka tā cenšas piespiest Rumāniju ievērot noteikumus, bet mums, mēs nevaram piekrīt. Nevaram piekrist tam, ka viņi komisija ierobežojas tikai šajā jomā. Mēs uzskatām, ka komisijai jārīkojas vairākos citos citās jomās, lai aizsargātu Eiropas kultūras mantojumu, e, pilsoņu drošību, vidi un jās, jādarbojas e, aizstāvot fin Eiropas finanšu intereses. Pirmkārt, operācijas sākums Roša Montana nozīmēja to, ka mēs uzreiz mm, tika sagraut daļa no Eiropas kultūras mantojuma. Tūkstošiem zinātnieku visā pasaulē e, e, aptvēra, ka tiek nodarīts kaitējums pasaules mantojumam. Tāpēc mēs lūdzām komisiju izvērtēt šo te zaudējumu, kas izdarīts, nodarīts kaitējums, kas nodarīts e, kultūras mantojumu. Uh, Eh, rīcība vai rīcības neesamība arī ir eh, kaut ko mums izsaka. Acīm redzami, ka šis projekts ir atšķirīgs no citiem eh, šāda veida projektiem Eiropā. Tā vieta un izpildu atšķiras. Mērogs Diemžēl eh, notiek diezgan daudz šādu te eh, eh, toksiskie ūdeņi, kas ieplūst upēs, pārsniedz iepriekšējās katastrofas, piemēram, ASV, kas notika dambis nebūs tik augsts, kas, kā tas bija Baja Marē. Desmit metru augsts dambis e, bija kolontā, kas pirms gada sabruka. Un mēs atceramies traģiskos e, kaitējumus cilvēkiem un vidē. Dambis Raša Montāna būs 185 metrus augsts, tātad divreiz augstāks par ēku. Roša Montāna atrodas blīvi apdzīvotā teritorijā, un e, tur ir saistība arī ar Donavas un Tīsas upes e, basēniem. Potenciālais projekta e, ietekmējums ir var skārt Rumāniju, Bulgāriju un uh, Ungāriju. Tāpēc mēs lūdzam komisijai uh, Um, izvērtēt riskus, kurus um, šis projekts sevī ietver. Vēl mēs gribētu aicināt komisiju, lai tiktu veikti rezervas plāni un tie tiktu ieviesti. Privātais uh, Kanādas operators. Um, Tātad pirms 20 gadiem eh, notika šī katastrofa, un tagad mums ir jāskatās, eh, ņemot vērā to, ka Rumānijai trūkst līdzekļu, diez vai eh, varēs tikt galā ar negadījumu sekām. Tāpēc mēs gribam, lai komisija izvērtē, kāds, cik daudz varētu izmaksāt traģēdijas seku novēršanu. Eh, lūgums runāt mazliet lēnāk, tūki netiek līdzi. Es atvainojos, tātad vispārīgi runājot, mēs gribam aicināt komisiju cieši sadarboties ar deputātiem un uzsākt atvērtas diskusijas eh, ar sabiedrību, pilsonisko sabiedrību un zinātniekiem. Uh, šis te materiāls, kas ir nu pat eh, ir nopublicēts eh, žurnālā, kur eh, ir parādījies tāds raksts, kas aizstāv mūsu viedokli. Mēs ceram uz komisijas atbalstu, un mēs varam arī palīdzēt no savas puses. Vēlreiz paldies! Grazie! La, la parola! Paldies! Sareņjurkas kungs, lūdzu! lūdzu iet, iekļaujieties piecos, piecās minūtēs. Labdien! Es esmu Sorin Žurka un es dzīvoju Roša Montānā un esmu kultūras fonda vicepriekšsēdētājs. Es dzīvoju Roša Montānā jau 46 gadus. Un pēdējos 15 gados Šī pilsēta ir pakļauta lielam spiedienam, jo Kanādas kompānija nolēma e, veikt zelta izrakumu šajā zonā. Un problēmas e, ir tādas, ka tad tiktu, tad tiktu sagraut Rošamantānu kopienas. Rumānijas iestādes uh, E, ļāva pār evakuēt, pārcelt iedzīvotājus, un, diemžēl, unikālais kultūras mantojums tiek zaudēts. E, tur ir e, romiešu mm, kultūras mantojums, kas iet bojā, un varbūt jums liksies dīvaini uzzināt, ka Rošā Montānas eh, rāts laukum, rātsnams eh, atrodas ēkā, kurš, kura piedara eh, šai te kompānijai. Un iespējams, ka šis mērs ir vienīgais, kurš neatbalsta to, ka šī vieta tiktu iekļaut UNESCO aizsargājamo vietu sarakstā kopā ar citiem iedzīvotājiem Roša Montānā. Uh, Es eh, esmu sašuts, ka pašvaldības ir pagriezušas mums muguru, jo eh, cilvēki, kas var kaut ko nopirkt, eh, teiksim, kaut ko ar naudu panākt, un var atņemt mums ēkas un laukus un padara mūs par ienaidniekiem. Tātad vietējie iedzīvotāji ir ļoti satraukti. Šis projekts ap, apdraud mūsu ēkas. Uh, Rūpnieciskajā eh, er, er, man piedara nekustamais īpašums šajās te reģionos, un es negribu pārdot tos šiem rūpniekiem. Šī te kanādiešu kompānija vēlas izmantot, grib uzbūvēt milzīgu dambi, kā pilson, Eiropas pilsonis, es gribu vaicāt, vai es varēšu, vai es būšu aizsargāts un vai es varēšu turpināt tur dzīvot. Vai Eiropas Savienība pieņem to, ka mūsu uh, īpašums pārņem šādi te cianīdi? Vai Eiropas Savienība uzskata, ka mums vajag atņemt uh, īpašumus dzīvi? Uh, es sapratu, ka Rumānijas parlaments cenšas grozīt uh, um, raktuvju likumu, lai komp uh, raktuvju kompānijām dzīve būtu vieglāka. Un, ja tā notiks, tad mēs uh, versīsimies tiesā Rumānijā un arī ārvalstīs. Rašamontānā tagad ir ļoti grūti dzīvot, jo uz mums tiek izdarīts spiediens Rum Rumānijas mēdī. Uh, Eh, ir aizvēruši muti par šo te jautājumu. Neviens nevēlas par to vairs runāt. Eh, uz mums tiek izdarīts arī mēdīju spiediens. Vietējās pašvaldības cieši sa sastrādājas ar šo kanādiešu raktovju eh, kompāniju un ļoti žēl, ka tagad skolas ir gandrīz vai tukšas. Uh, sāpīgi, ka e, mm, liekas, ka mūsu pilsētā ir bijusi zemestrīce, jo pirms vairākiem gadiem mums bija politika, la, e, e, e, vietējā pašvaldība bloķē biznesa iespējas, neko vairs nevar uzbūvēt, nevar veidot jaunu uzņēmumu, jo jo tad eh, kanādiešiem būtu jāmaksā vairāk, eh, lai iegūtu to, ko viņi grib, jo viņi vēlas iegādāties ēkas un zemi, lai viņi varētu beidzot uzsākt savu projektu. Ja nekļūdos, lauksaimniecības ministrija Rumānija ir saņēmusi pieteikumu, lai Rošamantan tiktu pasludināta par UNESCO aizsargāto vietu, bet tas vēl tik drīz nenotiks. Grazie. Dacă îmi permite să vă uh, înmânez din partea unor localnici din Roșia Montană. Ia atlausiet. Es gribu pastāstīt par turistu, iesniegt jums gi, gi, turisma gidu, tādu kā brošūru. Gribu jums to pasniegt kā dāvanu. Priekšēdētāji, liec paldies par jūsu komentāru, un tagad es došu vārdu vides ģenerāla direktorāta pārstāvim. Thank you very much. Lielas paldies! Mm, pirmkārt, es gribu pateikties lūguma rakstu iesniedzējiem par labu izklāstu šai problēmai. Gribu uzsvērt, ka lūguma raksts ir iesniegts ļoti agrā projekta fāzē. Uh, pirms vēl kādi pamatojuma dokumenti bija saņemti, piemēram, ietekmes novērtējums uz vidi. Tātad bez šiem dokumentiem mums faktiski ir neiespējami saprast, vai tiek pārkāpti ēs likumi. Tomēr šāda te agrīna rīcība ļauj komisijai lūgt papildu informāciju no Rumānijas kompetentajām iestādēm attiecībā uz to, kā tiek ievērota ES likumdošanas, um, likumdošana un arī atkritumu pārvaldības direktīva. Rumānijas iestādes ir sniegušas papildu informāciju, kuru mēs pašlaik uh, analizējam komisijas dienestos. Un kad šī analīze būs pabeigta, cerams, tas notiks drīz, komisija atbildēs lūgumu rakstu iesniedzējiem. Un noslēgumā es gribētu atsaukties uz pirmo postulātu, ko pieminēja šodien lūgumu rakstu iesniedzējs. Es domāju, ka man pagaidām jāturas no komisijas nostājas eh, skaidrojumu, jo mums jāsaprot socioekonomiskā kultūras jautājumu, galīgais jautājums, eh, galīgais lēmums tomēr paliks Rumāns kompetento iestāžu rokās. Tāpēc mēs gribam pamatīgi izpīt, izpētīt visu informāciju jo tādas ir eh, dalībvalstu pilnvaras pieņemt lēmumus šajos jautājumos. Paldies! Grazie a lei e apriamo il dibattito. La parola al collega Bostinaru. Paldies, Bostināru kungs. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, Eiropas komisijas pārstāvi. Es gribu paslavēt to kaislīgo pieeju un dedzību, ko nevalstiskās organizācijas Rumānijā izrāda cīnoties pret šo projektu. Vēl tas, ko paveikuši eh, ekonom, eh, Rumānijas ekonomikas akadēmija un atsevišķi pētnieki Rumānijā, kur ir iesaistījušies eh, šajā aizstāvībā, nu, šajā karā starp dabu un rūpniecību. Iespējams, jūs zināt, pre, Rumānijas prezidents ārkārtīgi spēcīgi atbalsta šo projektu pat eh, pret eh, konstitūciju, bet eh, es gribu pievērsties Eiropas komisijas atbildēji Eh, viņi saka, ka šī te kompānija Roša Montana nodrošinās 150 miljonus eiro eh, uzraudzībai, uz, uzturēšanai eh, šim te dīķim, kas tiks tur uzbūvēts. Kolēģi, mums parādās milzīgs projekts tā ir, tas ir lielākais zelta raktuvju projekts uz planētas. Šis projekts pieprasīs, lai būs jāizrūk 500 miljonu tonu e, zemes, un es gribu atgādināt, ka šodien Eiropas Savienībā visa industri, industrija izmanto 100 miljonus tonu. Uh, Rašā Montānā viņi grib izmantot 13 tūkstošus tonnas cianīda gadā. Tātad 13 tonnas vairāk nekā visā e, pārējā Eiropā. Rašā Montānā e, milzīgā platībā izrakst četrus kalnus. Tas būs milzīgs krāteris, kuru varēs redzēt no mēnesis, 8 km diametrā. Un atkritumu pār, pārvadī, pārvadāšana, jo tiks izmantots 10 tūkstoši tonnas dinamīta katru dienu. Tātad visi šie atkritumi tiks pārvadāti uh, Un tas tikai pie, palielinās piesārņojumu, putekļu piesārņojumu, vibrāciju piesārņojumu, kas būs eh, vēl papildu riski dambi būvniecībā. Es gribu eh, brīdināt Eiropas komisiju par katastrofiskajām sakām uz vidi no šī projekta. Ar šo te krāteri mums būs 250 miljonu kubikmetru, kubikmetru cianīda. Uh, galvenās eh, sastāvdaļas būs cienīts un smagie metāli. Eh, tātad milzīgs risks nevien, eh, kas apdraud Rumāniju, bet arī blakus valstis. 93. gadā daudz mazāks negadījums notika Kolorādo ASV 95. gadā, līdzīgs negadījums notika Gvijā, Gvijānā. Gujā, Kirgistānā 2000. gada Baimarē, Rumānijā, Ungārija teica, ka tā ir otrā Černobiļa, un to nu, radīja cianīdu un smago metālu noplūde, kas praktiski iznau, iznīcināja floru un fānu Tisas upes basēnā. Rošā Montanā mums ir 215 miljonu tonu cianīdu. Un šis te dambis ir 185 metrus augsts. Vienkārši iedomājieties, tam būs jānotir eh, līdz, jānoturas līdz eh, pasaules galam. Un Un te, šis uzņēmums grib nodrošināt 150 miljonus eiro, lai uzturētu šo dambju. Kas vaka, pagājušā gadā notika Ungārijā? Šo te negadījumu izraidīja 700 tūkstoši ton, tonu uh, netīru ūdens noplūda. Un Ungārijas valdība uzlika sodu šai 500 uh, miljonu eiro. Uh, Vai jūs gribētu teikt, ka tāda e, ekoloģiskā, e, vai ja notiks negadījums Rošamantānā, vai šī, š, teiksim, tāds sots būtu piemērots, vai Eiropas komisija grib maksāt par bojājumiem, jeb zaudējumiem, kurus cietīs Rumānija, Ungārija un citas valstis Eiropas basēnā, ja tāds negadījums notiks? Eiropas komisija diez vai var izvairīties no atbildības. Un no, noslēgumā es gribētu teikt, es piekrītu, ka šie cipari, kas tiek izplatīti, mm, šķiet interesanti, bet Austrālijas domu grupa aprēķina, ka apmēram 600 miljonu dolāru izmaksās šāds projekts. ASV aģentūra uzskata, ka uzturēšanas izdevumu būs 2,6 miljārdi e, dolāru. Eiropas komisija tie ir īsti cipari, jūs to, jūs šos ciparus tā vienkārši mm, pieņemat ar vieglu roku. Es gribu atbalstīt to, ka komisijai ir aktīvi jāiejaucas, un nauda, kas nāk no zelta, var tikt izmantot, lai būtu iegādātas ēkas vai reklāmas izvērsts mēdījos, var nopirkt arī valdības uh, bet es neticu, ka Eiropas parlaments un Eiropas komisija uh, eh, nepieņem stingru nostāju balstoties uz likumdošanu. Un nu, es gribu teikt vēl komisijai, mēs šeit nerunājam par direktīvu par eh, kalnrūpniecības industriju, mēs runājam par mm, pazemes ūdeņiem, par gaisa kvalitātes direktīvu. Jums jābūt uh, pētījumam par visiem, visām ietekmēm eh, par šo, šajā te ekoloģiskās bumbas gadījumā. Es jūs aicinu rīkoties nevis pēc fakta vai postmortem, tātad pēc nāvas. Scusatemi, non, non fatemi fare la parte del, del prezidente Severo, pero se ognuno... Liels paldies, turpin priekšstādāju nevēlos būt strikti, taču ja visi runās desmit minūtu ilgumā, tad mēs nevarēsim neko panākt. Tāpēc lūdzu paturiet to prātā, jo lūguma raksta iesniedzēji ir šeit un arī viņiem e, ir jāuzmanās ar savu laiku. Taboidi kungs lūdzu. Paldies! Dārgie kolēģi, es uzskatu, ka Tie, kas runāja pirms manis, ir jau skaidri norādījuši uz ļoti nopietniem atgadījumiem, kas jau agrāk ir bijuši pagātnē. Bija runa par Baramāres negadījumu kas notika 2000. gadā, 10 tūkstoši cilvēku zaudēja savu darbu un eh, prasīja, tas paņēma 10 gadus līdz šī upe varēja atjaunoties. Un līdz pat šodienai neviens Ungārijas pilsonis nav saņēmis nevienu kompensāciju par uh, eh, eh, viņas iestiem zaudējumiem. Es kā vides komitejas loceklis gribētu vērst jūsu uzmanību uz vairākiem nopietniem aspektiem. Es augstu vērtēju komisijas atzinumu, kaut arī es uzskatu, ka tas ir nepietiekoši. Es gribētu vērst jūsu uzmanības vairākiem faktiem. faktiem. Cienīta tehnoloģija tiek izmantota Eiropā, Zviedrijā, Somijā, piemēram, taču tā, tā ir pavisam cita veida tehnoloģija, tā ir slēgtā tehnoloģija. Tāpēc man šiet ir svarīgi uzdot jautājumu, kas, ats, kas atrodams komisijas materiālos abstraktā veidā. Kāpēc ne, mēs nevaram izmantot šo uh, slēgto eh, cienīdu meteoroloģiju Raša Montanā, to pašu tehnoloģiju, kas tiek izmantota Zviedrijā un Somijā. Šī cita veida cienīta tehnoloģija nodrošina vides aizsardzību, bet šajā projektā mums nav attiecīgo garantiju. Vēl viena cita lieta, uz kuru gribēju vērst jūsu uzmanību, ir tā, kas saistīta ar REACH direktīvu. Es mm, necitēšu no šīs direktīvas, es jums izplatīšu attiecīgos pantus, taču būtībā runa ir par to, ka ja izmantoja to pašu tehnoloģiju tā pašā projektā, pastāv cits projekts, kas eh, mazāk piesārņo vidi, mazāk eh, kaitē videi, tad eh, šī tehnoloģija šī te slēgtā cienīta tehnoloģija, kur pieminēja, kas tiek izmantot Zviedrijā un Somijā, tad jāuzdod jautājums, kāpēc Austrālijas uh, uzņēmums neizmanto šo tehnoloģiju. Pastāv taču atšķirības starp Zviedriju, Somiju un Rumāniju, un tā atšķirība ir tā, ka Zviedrijā un Somijā rīču direktīvas pārkāpumi tiek sankcionēti ļoti stingri, bet Rumānijā šādi direktīvas pārkāpumi netiek sodīti mm, tikpat stingri. Komisijai būtu jāvērš uh, Rumānijas uzmanība uz to, ka Rumānijā nepastāv krimināls sodi. Uh, šai jomā, tikai administratīvie sodi pastāv šai ziņā. Līdz ar to šie tiesību akti Rumānijā pārkāpj rīču direktīvas prasības. Tāpēc mums ir jānodrošina, ka visi, kas pārkāpj šo direktīvu, ir sodām saskaņā ar kriminālu likumu. Pilsoniskā atbildība vides priekšā ir svarīga lieta. Uh, Un es uzskatu, ka komisijai būtu jāvēršas pie Rumānijas iestādēm, lai piespiestu to uzņēmumu, kas nodarbojas ar šo projektu, uh, nopirktu attiecīgu visaptvarošu apdrošināšanu tādam gadījumam, kad notiktu milzīga katastrofa, kas šeit ir iespējama. Sešreiz pieauga, eh, sešreiz lielāks, lielāka summa tiek piedāvāta no uzņēmuma puses šādai garantijai. Bet risks eh, ša, šim projektam eh, nodarīt milzīgu katastrofu ir tik liels, ka mēs vispār nedrīkstam pieļaut, ka tas tu, projekts turpinās. Paldies! Arī mēs jums pateicamies. Gens Gonskundze, lūdzu, liels paldies! Arī es no savas puses gribētu uh, uzteikt uh, šo, šī līguma raksta iesniedzēju darbu. Es domāju, ļoti svarīgi, ka šo tēmu mēs varam apturēt šodien. Es negribētu sīk izteikties, jo daudz, kas šeit jau izskanēja, taču mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un uh, jāaizsargā komisiju un Eiropu un jāapzinās arī riski. Jo Tabadi kungs jau minēja, visas citas problēmas, piemērā, piemēram, un citus negadījumus, kur, diemžēl, Tisā upe upē tik nodarīti zaudējumi, un ļoti pietiekoši ilgs laiks bija vajadzīgs, lai tā atjaunotos. Tajā gadījumā piesārņojums par 180 reizēm pārsniedz pie pieļaujamos uh, uh, piesārņojuma līmeņus. Mēs zinām, ka licencēšanas procedūra ilga vairāk par gadu un daudz cits procedūras tika uzstāvs, un mēs zinām, ka pastāv nozīmīgi riski. Protams, ka mēs nevaram izlikties, ka tas nu šeit viss sāks no nulles 2010. gadā. Bija brīdinājums izplatīts par to, ka cienīja tehnoloģija nebūtu izmantojama. Pastāvēja zināmas tehnoloģijas, kas ir eh, bīstams, bet daži no tām varot turpināties. Taču kopš pagājušā gada nekas nav noticis, kad tika pieņemts lēmums parlamentā. Mēs redzam, ka pilsoniskā sabiedrība visnotaļ iestājas pret šo projektu. Vairāk par 70 tūkst, 17 tūkstošiem cilvēku ir parakstījuši šo lūgumu rakstu. Līdz ar to mums tiešām ir jākoncentrējas uz uh, pilsoniskā sabiedrības lēmumu. Mēs te arī pieminējām kultūras mantojuma problēmu un uh, acīm redzot arī kaitējumu videi. Es uzskatu, ka mēs nedrīkstam uzvesties tā, kas cilvēkiem liek domāt, ka nekas iepriekš slikts nav noticis. Mēs tiešām nedrīkstam būt pasīvi un gaidīt, līdz katastrofa tiešām notiek, jo tā ir mūsu kopīga atbildība. Mums kaut kas šai ziņā ir jādara, mums jārīkojas. Un komisijai ir jāsagatavo priekšlikums šo tehnoloģiju pārtraukšanai pēc iespējas drīzākā laikā. Paldies! Paldies, eh, Gonsas eh, kundze, Predes, Preda kungs, Kristiāns Prede. Liels paldies priekšstādātāji! Runāšu rumāņu valodā. Arī es no savas puses gribētu atzinīgi izteikties par Rumānijas lūgumrakstu iesniedzējiem. Esiet sveicināti mūsu vidū, pateicos par jūsu izklāstu. Arī no savas puses gribētu piebilst dažus vārdus par situāciju Rošē Montāna reģionā. Pirmkārt, gribētu jums atgādināt dažus pamatfaktus. respektīvi lūgumraksts, kuru pat labam skatām, attiecas uz projektu, kas pat labam ir tikai projekts, tas ir tikai uz papīra. Tas ir vienkārši izstrādīts uz papīra, vēl nekāda e, raktuves darba tur nav. Mēs runājam par projektu. Projektu uz papīra. Un nodoms sākt uh, Zelta raktuves e, tajā reģionā ir jau ļoti sens kopš 1994. gada un 2004. gada decembrī šīs uzņēmums nāca klājā ar savu priekšlikumu Tātad pēdējo septiņu gadu laikā šis projekts, šis nodoms tiek apspriests. Tātad patiesībā nekas vēl tur nav sācies. Vienkārši rīcinās diskusija un visi elementi saistībā ar šīm diskusijām un ar Rumānijas eh, varas iestāžu reakcija uz, šiem, uz šīm bažām ir vienkārši sabiedrības bažu izpausme. Tā, tas viss ir lasāms. Uh, Internetē es vienkārši varu dot visu šās informācijas, šīs ziņojuma Boštināru kungam. Boštināru kungs, ja jūs nevēlaties to lasīt, nu labi, nu tā ir jūsu problēma. Var sakot, eh, Rumānijā tika organizēts vairākas sabiedrības eh, aptaujas. Priekšsēdētāji pārtāvis runātāji saka, lūdzu, neiesaistieties sarunās savas, savā starpā. Prada kungs turpina. Tātad šīs neskaitāmās debatas Protams, tika organizētas pa daļai ar Ungārijas varas iestādēm, ar eh, projekta izstrādātājiem, un viņi atbildēja uz sabiedrības bažām, sniedza savu novērtējumu, un e, ietekmes uz vidi novērtējumu arī izvērtēja Rumānijas vidas aģentūra. Ko es gribētu sacīt? Lūgumraksta iesniedzēji uh, piemin uh, nozīmīgas Eiropas Savienības direktīvas, kuras it kā esot pārkāptas Roša Montāna izstrādes projektā. Bet jautājums, kā tad šīs direktīvas varēja tikt pārkāptas, ja patiesībā projekts vispār vēl nav sākts? Tas ir tikai projekts uz papīra un kā tāds, tas nevar pārkāpt nevienu direktīvu. Un es domāju, mums tiešām ir vienkārši jāsaprot, kāds ir šī projekta kalendārs. Mēs pat labam esam projekta izpētes, nevis operatīvajā stadijā. Un es domāju, ka no šāda viedokļa mums ir jārīkojas šavās diskusijas. No otras puses man jāsaka, man jāatvainojas, ka lūgumrakstiesniedzējiem bija jābrauc uz eh, Briseli, lai secinātu, ka ne tikai Eiropas komisija, bet arī Eiropas parlamentam nav nekādu pilnvaru pielikt punktu šim projektam. Es atvainojos, bet jūs jau varējāt uzzināt par šo faktu vienkāršākā veidā. Man tiešām žēl, ka jūs to nezinājāt. Rumānijas iestādes ir lēmuma ņēmējs šajā gadījumā, un pēdējo septiņu gadu laikā tās to nav darījuši. Nekāds lēmums netika pieņemts. Tūkstošiem uh, lapas pušu ir iesniegta šī projekta ietvaros, taču lēmums vēl ar vienu netika pieņemts. No e- Eiropas sabiedrības viedokļa, es domāju, ļoti svarīgi ir apzināties to, ka pat laban šī projekta iesniedzēja uzņēmums, kā arī Rumānijas varas iestādes saskaras ar nepieciešamību izpildīt Eiropas Savienības tiesību aktu, un viņi saprot, ka pastāv uh, vesela koalīcija pret šo projektu, un šī koalīcija mēģina, uh, šī koalīcija mēģina ietekmēt gan uh, parlamentu, gan uh, gan, gan eh, Eiropas parlamentu, jo lūk, jebkāda veida cienīta tehnoloģija ir aizliegta pasaulē. Tas nav pareizi, tā nav. Visi dokumenti, kas tika iesniegti, tika iesniegti tieši ar to mērķi, lai pierādītu, ka visi Eiropas Savienības tiesība akti tiek ievēroti netiek paredzēts pārkāpt šos tiesību aktus. Gluži otrādi. Uzņēmums ir pierādījis, pavisam skaidri deklarējis, ka tas ir eh, gatavs ievērot visus Eiropas Savienības eh, standarts. Tas viss ir lasāms internetā, jebkurš to var lasīt. Piemēram, vides ministrija pieprasīja, lai tiktu izmantota tāda uh, tehnoloģija, lai cienīts, uh, cienīt klātbūt nebūtu vairāk par uh, trīs miljonajām daļām. Kaut arī šī projekta pretinieki apgalvo, ka nevienu vides apsvērumu neinteresē, taču sabiedrības debats liecina par pretējo. Uh, Bet e, visas bažas, kurām norādīja lūgumraksta iesniedzējiem, Boštināra kungs un citi kolēģi, ir skatīti jau uz tiem jau sniegtas ir atbildes. Runājot par finansu garantijām, protams, arī tās tika izvērtāts tieši izējot no tā fakta, ka pastāv bažas, uz kurām norādīja Boštināra kungs. E, iespējams, ka tā ir šis finansējums pārāk mazs un nobeigumā gribētu sacīt Diemžēl man jāsaka, ka šīs diskusijas par Roša Montana projektu ir uh, aizgājušas pilnīgi neceļos uz tādiem tematiem, kam nav nekāda sakara ar šo projektu. Piemēram, Poštināru kungs runāja par Rumānijas prezidenta mandātu. Tam nav nekāda sakara ar šo komiteju. Poštināru kungs vēl arī pieminēja, ka daži Rumānijas politiķi tika uzpirkti. Tam taču arī šeit nav nekāda sakara. Paraugoties to, kas notika pēdējo septiņu gadu laikā, es drīzāk domātu, ka tie, kas iestājas pret projektu, ir uzpirkti. Runātājs tiek pārtraukts. Priekšstādātājs saka, lūdzu, neizvērsiet eh, privātus uzbrukumus vienam otram. Man tīri labi patiktu, saka pret kungs, ja jūs būtu pārtraukusi Boštināru kungu, kad viņš runāja priekšstādātāja kundze turpina. Es neaizsārgāju Boštināru kungu. Predes kungs turpina. Es gribētu nobeigumā sacīt, te ir jautājums par vizīti Rumānijā. Es zinu, ka daži ierosināja, ka mums būtu jāapspriež šīs šie lūgumraksti mūsu Rumānijas apmeklējuma laikā. Tāpēc man ir jautājums, kāpēc mēs apspriežam uh, lūgumrakstu šeit un nākošu mēnesi Bukarestē, vai tas būs kaut kāds tāds ikmēneša pasākums regulāri reiz mēnesī, kāpēc mēs uh, apspriežam tā šodien un tad pēc tam mums vēlreiz šie lūgumraksti būs jāapspriež uh, Bukarestē. Es ļoti labprāt uzzinātu atbildi varbūt no uh, šīs grupas koordinātora Borstināru kunga vai no jūsu puses. Priekšstādātāji, paldies, turpina priekšstādātāja. Mēs redzēsim. Kad mēs saņemsim eh, Rumānijas apmeklējumu programmu, tad mēs secināsim, kādas um, vietas mēs apmeklēsim. Tātad gaidām uh, beigu variantu Valjānu kundze. Taču Turpin priekšstādātāji lūdzu pēc iespējas īsāk, jo mums vēl ir divi lūguma rakstu iesniedzēji, kuri uzstāsies pulksten 11. Un 11. nāk polijas eh, tiesības sargs. Es izteikšos īsi, eh, turpina Valjāno kundze pārmaiņas pēc runāšu angliski. Uh, uzņēmums ir no Kanādas, viņu e, darbība izvēršas Rumānijā, taču vīdes jautājumi ir Eiropas Savienības kompetencē, un tāpēc mēs apspriežam šos jautājumus, mums ir tiesības tos apspriest šeit, jo te pastāv risks videi. Es esmu arī bijis rūpniecības komitejas Uh, loc, locekli, un līdz ar to šis gadījums man ir labi pazīstams, un tā ir nopietna problēma. Dalībvalstī būtu jāizvēlas, apzinoties savu atbildību Eiropas priekšā, vai mēs pieņemam tādus projektus vai nē, jo pastāv daudz rūpniecības nozara, kur iespējami ir negadījumi attiecībā pret vīdi. Uh, Jautājums ir šāds, kas mums jāatbild pilsoņiem un dalību valstīm. Vai mēs vēlamies šādus rūpniecības? Tāpēc mums pastāv Eiropas Savienības direktīvas, kas nosaka noteikumus attiecībā uz drošības pasākumiem šāda veida industrijām. Tātad Tas ir filozofiskas dabas jautājums, un nobeigumā gribētu sacīt, ka mēs šeit nevaram pieņemt vai noraidīt projektu. Mēs vienkārši varam turpināt izskatīt šo lūgumu rakstu un pieprasīt, lai komisija nāk klajā ar atbildi no Briseles, no Eiropas Savienības līmeņa, vai Eiropas Savienības tiesība akti šai gadījumā tiek pārkāpti vai nē. Manā skatījumā tie netiek pārkāpti, bet es domāju, ka atbildi jāsniedz komisijai, tā lai otra puse būtu apmierināta. Lielas paldies, turpina priekšsēdētāja. Nākošā runātāja. Ausim kundze. Es izteikšos pavisam īsi. Gribētu tikai uzsvērt, ka šis lūgumraksts ir ļoti svarīgs un gribētu sacīt prediskungam. Es domāju, ka jūs patiesībā aizskārāt lūgumrakstu iesniedzējus. Viņi šeit ir pamatot šeit, tāpat kā jūs arī pats sacījāt, jo nav nekas nelegāls viņu sacītajā Eiropas Savienības likumi šai ziņā ir ļoti stingri, un lūgumraksta iesniedzēji baidās, ka tie šeit tiek pārsnie, eh, pārkāpti. Un es domāju, mums vajadzētu būt pateicīgiem lūgumraksta iesniedzējiem, ka viņi nāk klajā ar šādu lūgumrakstu. Un tas ir vienkārši komentārs no manas puses, eh, kopš šajās debatēs klausījos diezgan ilgu laiku. Man jāsaka, ka es jūtos mazliet mērti. Lūgumraksta iesniedzēja darbs tik šādi ignorēts. Un Es domāju, ka šeit ir divas svarīgas lietas, kuru dēļ tad mēs arī dosimies uz Rumāniju. Paldies. To. Ε, επομένως, ε, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και στο... Paldies, vai es eh, drīkstētu uzdot jautājumu lūgumrakstiesniedzējiem un arī eh, komisijas pārstāvim? Uh, vispirms jautājums lūgumrakstu iesniedzējiem. Vai ir, uh, vai jūs vēlaties, lai tiktu pārtraukts uh, šis kalnrūpniecības projekts? Jautājums komisijai, vai šīs jautājums skar tikai Rumāniju vai arī kaimiņu valstis? Izskatās, ka tas skar vairāk nekā vienu valsti, ka Tas ir svarīgs jautājums Eiropas Savienībai kopumā, un es vēlētos dzirdēt komisijas uh, komentāru šajā jautājumā. Uh, Lūguma raksta iesniedzēji ierosina izveidot neatkarīgu komisiju, kas izvērtētu uh, vides ietekmi un ietekmi uz kultūras mantojumu. Varbūt arī komisija varētu komentēt par to. Paldies, priekšsēdētājs kundze, runāšu viss vispārīgi. Es uh, negribētu ignorēt gluži šo lietas būtību, bet es gribu runāt par mūsu lūgumu rakstu komitejas darbu kopumā. Varbūt, ka mēs šeit steidzamies pārāk šo jautājumu izskatīt. Mums vajadzētu sagaidīt, lai tiktu izvērtēts uh, ietek, ietekme uz vidi Un varbūt mums vajadzētu pagaidīt nedaudz, uh, kā šis, paraudzīties, kā šis projekts virzās uz priekšu un tad paust savu viedokli. Varbūt šobrīd ir pāragri spriest. Es nevēršos pret šā lūguma raksta būtību, bet es drīzāk domāju par mūsu darba metodēm komitejā. Paldies, Bulon kungs, saka priekšsēdētāji ļoti īsi mums vēl ir nedaudz laika, lai dotu vārdu lūgumu rakstu iesniedzējiem un komisijas pārstāvjiem, un pēc tam es nākušu klajā ar paziņojumu. Lūdzu. Es vēlētos teikt Prēdas kungam, uh, Ir taisnība, ka projekta īstenošana vēl nav uzsākta, bet uh, šis projekts ietilpst Rumānijas valdības programmā. Tā ir taisnība, un viņi rēķinās ar šā projekta īstenošanu, un to jūs varat pārbaudīt paši. Es atceros, ka premjera ministrs Boks nāca klajā ar publisku paziņojumu norādot, ka šis ir viens no prioritārajiem Rumānijas valdības projektiem. Šā projekta sagatavošana ir uzsākta jau pirms 15 gadiem. Jūs varat jautāt, uh, kādēļ uh, ir bijis tik nepieciešams tik ilgs laiks 15 gadi, jo četras vai piecas valdības eh, neuzņēmās šā projekta apstiprināšanu, tām pietrūka drosmes, jo tas, kam ir piekritušas pašvaldības, ir nelikumīgi, ir pretrunā ar likumu un patiesībā var iesūdzēt šīs pašvaldības tiesā, cilvēki vēlas mierīgi dzīvot savās mājās uh, Rašamontāna, tāpat kā citi cilvēki dzīvo Rumānijā vai citās vietās, un tagad ir pārkāpts likums, un tā, šādi pārkāpumi ir notikuši pēdējo 15 gadu laikā. Priekšsēdētāji, diemžēl mums uh, nav vairs daudz laika atlicis un citiem lūgumrakstiesniedzējiem līdz ar to pietrūks laika. Paldies! Uh, savā rakstiskajā atbildē mēs norādām uz trim aspektiem šis uh, projekts ietilpst pats savā kategorijā, tam nav analogu Eiropā. Līdz ar to ir uh, nepieciešama attieksme, īpaši attieksme pret šo projektu, tas ir atsevišķi jāizvērtē. Otrām kārtām riski nav uh, neatkarīgi un ticami izvērtēti līdz šim. Mēs esam saņēmuši ziņojumu, kas ir viss mēs nesam saņēmuši ziņojumu, kas būtu visaptverošs un kur autoru neatkarība nebūtu apšaubāma. Līdz šim uh, visi vērt, visiem vērtētājiem ir bijis interešu konflikts, un līdz ar to komisijai ir iespēja lūgt neatkarīgiem speciālistiem sagatavot neatkarīgu ietekmes novērtējumu. Katrā gadījumā šā projekta lielais mērogs varētu eh, rad, radīt eh, diezgan lielu avārijas vai negadījuma risku. Un eh, mēs atbildam uz komisijas atbildi, norādot, ka līdzīgos gadījumos Eiropa ir īstenojusi piesardzības principu Eh, jo šā, ja risks ir liels, bet tos nav iespējams šobrīd atbilstoši izvērtēt. Mēs lūdzam provizoriski apturēt projektu īstenošanu, lai būtu iespējams noteikt riskus un paredzēt arī, kā rīkoties avārijas gadījumā, ja tāda notiktu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Vai komisijai ir kas komentējams? Mēs esam saņēmuši divus jautājumus un centīšos uz tiem ātri atbildēt. Pirmais jautājums skar projekta starptautisko mēroku. Uh, pēc manas informācijas šis uh, projekts ir tik liela mēroga projekts, ka tas atbilst direktīvas par vides ietekmes novērtējumu prasībām, jo tas šeit ir jāizvērtē arī ietekme uz kaimiņu valstīm. Otrs jautājums par to, ka būtu jāizveido neatkarīga komisija, kas izvērtētu kultūras uh, mantojumu un sociālo ietekmi šā projekta realizēšanas uh, rezultātā. Es uh, gribu teikt, ka tās neiet tilps manā kompetencē, bet es informēšu savus kolēģus komisijā un tad sniegšu jums atbildi. Paldies, saka priekšsādātāji. Tagad īsumā rezumējot, gribu jūs informēt, ka šā, šorīt sekretariāts pa e-pastu ir saņēmis Rumānijas pastāvīgās pārstāvniecības oficiālo viedokli par šo lūgumu rakstu un arī par uh, Uh, lūgumrakstu par vēdzirnavām, kas tiks izskatīts šo pēcpusdienu. Uh, mm, noslēgumā gribu norādīt, uh, ka saskaņā ar komisijas teikto mēs turpinām darbu pie šā lūguma raksta. Uh, Mēs arī uh, gaidīsim mūsu faktu noskaidrošanas misijas rezultātus un uzklausīsim arī komisijas teikto par neatkarīgu komisiju, kura varētu izvērtēt šo jautājumu vēlreiz. Liels paldies! Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir sep numurs 17, jo lūguma raksta iesniedzējs ir ieradies. Tātad uh, došu vārdu Šeilai Elis, kura pārstāv uh, organizāciju pilsoņi pret uh, toksisko atkritumu izkāstuvi. Paldies! Kad es vērsos šajā komitejā pirms uh, sešiem mēnešiem, Uh, mēs bijām satraukušies par toksisko uh, atkritumu izgāstuvi uh, mūsu pilsētā, kurā ir nestabilā grunte un ka varētu būt uh, noslīdējumi iebrukumi un varētu notikt arī ūdeņu piesārņošana. Un uh, atkal ar sarūktinājumu jāatzīst, ka apvienotā karaliste nav rīkojusies īpaši godīgi. Jau kopš 2000. gada mūsu pilsētas iedzīvotāji cieš no šīs atkrituma izgāstuves. Nesen mēs esam vērsušies tiesā par diviem jautājumiem. Tātad jūlijā mēs vērsāmies tiesā pret vides aģentūru. Cilvēki ir daudzkārt sūdzējušies par smirdoņu vides aģentūrai un no daudzajiem simtiem sūdzību lielākajā gadījuma daļā šīs sūdzības tika noraidītas un nievājoši komentāri izskanēja par sūdzību iesniedzējiem. Mani pašu apsūdzēja par uh, to, ka esmu profesionāla mele, un nekādi izmeklēšanas pasākumi netika veikti, lai noskaidrotu situāciju. Tālāk par ūdens piesārņojumu. Uh, aģentūra apgalvoja, ka piesārņojuma avots esot uh, lielceļš un ka ir likvidēts šis piesārņojums, bet patiesībā tā tas nav. Piesārņojuma avots ir bīstamo atkritumu izgāstuva, kas nav pienācīgi projektēta un aprīkota. Aģentūra 2010. gadā aprīlī nosūtīja vēstuli BIFA informējot par to, ka pastāv augsts uh, pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu piesārņošanas risks. Amonija, eh, amon, amo, amonija savienojumu un hlora savienojumu koncentrācija joprojām ir augsta. Un uh, tas notika, šāda informācija tika sniegta vēl tikai gadu pirms mūsu sūdzības iesniegšanas šai komitejā, un pēkšņi tā tiek ignorēta, bet tagad šī koncentrācija ar vien pieaug. Turklāt aģentūra mūs ir informējusi, ka BIFA lūdz veikt grozījumus, tās uh, atļaujā, darbības atļaujā. Eh, šie grozījumi mazinātu uzraudzības līmeni un uh, tiktu iekļautas arī vēl papildus teritorijas šajā izgāstuvē un tiktu atļauts to izmantot vēl 25 gadus. Un vēl pie tam 350 atkritumu veidiem tiktu pievienoti arī medicīniski atkritumi, kaut gan jau tagad lielākā daļa šo atkritumu ir bīstami un toksiski. Un uh, ir informācija tāda, ka jau 2010. gada septembrī un oktobrī un 2011. gada mārtā BIFA jau ir saņēmusi papildus darbības atļaujas. Uh, un uh, atbildīgās iestādes uh, absolūti ignorē uh, negatīvo ietekmi, kāda šai izgāstuvei ir uz tuvējiem mājokļiem un uz to, ka uh, klintīs pastāv plaisas Uh, augsto izmaksu dēļ mums iedzīvotājiem nav iespējams vērsties apvienotās karalistes tiesās, bifa par mums ņirgājās, un tādēļ mums nav citas izējas, kā vērsties jūsu komitejā un Eiropas komisijā meklējot palīdzību un aizsardzību. Paldies! Liels paldies par to, ka esat pie mums uh, ieradušies. Vai komisijas pārstāvs vēlētos arī kaut ko teikt, vai komisija, kāds komisijas pārstāvs vēlētos uzstāties, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs uh, to zinat, komisija jau uh, zināmu laiku seko šim lūgumrakstam un tajā uh, izvērtē tajā iekļautos apgalvojums. Es negribu atkārtot to, kas jau ir teikts šajā komitejā. Mūsu pēdējais paziņojums ir uh, nosūtīts 6. septembrī. Mēs joprojām uh, satraucamies par to, ka netiek uh, savāktas gāzes pieniecīgā veidā, kas veido šai uh, izgāstuvē un ka arī nav no, pietiekama izolācija nodrošināta uh, atkrituma izgāstuvē, kas varētu radīt uh, piesārņojuma noplūdi gruntsūdeņos. Mums uh, jūlijā um, izgāstuves apsaimniekotāji apliecināja, ka izolācijas darbi virzās uz priekšu Eh, bet jāseko vēl tam, kā situācija attīstās. Nākošais jautājums, kas, eh, par ko mēs tikām informēti, ir gruntsūdeņu piesārņojums un eh, piesārņojuma koncentrācijas pieaugums. Uh, Eh, mūs apvienotās karalistes eh, varas iestādes informēja, ka tās eh, cēlonis, šī piesārņojuma cēlonis ir vienreizēja noplūde uz pieveceļiem, bet ka šī piesārņojuma avots ir likvidēts un situācija tiek uzraudzīta bet tai pašā laikā ir jāizvērtē, vai šeit nav runa par plašāku piesārņojumu. Tāpat jāizvērtē ietekme uz grūnsūdeņiem. Jānorāda, ka jau pat pirms lūguma raksta iesniegšanas arī komisija bija pievērsies pati šīs lietas izskatīšanai Un um, arī um, mūs satrauc tas, ka ir pasliktinājušās attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem un vides aģentūru. Un uh, Tādēļ mēs lūdzām iesaistīt trešo pusi, neatkarīgu pusi, kas varētu novērtēt gruntsūdeņu uh, stāvokli šajā izgāstuvē. Tām piekrīt arī apvienotās karalists varas iestādes. Pētījums tika pabeigts 2006. gadā, bet uh, problēma ir tāda, ka šis mērķis nestāv uz vietas un pārvietojās. Uh, Saskaņā ar direktīvu komisijas pienākums ir uh, sniegt visus nepieciešamos pierādījumus. Tagad mēs uh, uh esam uh, spēruši jau pirmo soli pārkāpuma procedūras uzsākšanai. Apkopojot materiālus, esam saņēmuši uh, arī aktualizētu informāciju no lūguma raksta iesniedzējus un mēs, iesniedzējiem, un mēs tagad varēsim lūgt uh, precizējums un paskaidrojumus no apvienotās karalists varas iestādēm par izolācijas darbiem, par uh, gāzes Eh, savākšanu šajā eh, izgāstuvē un arī par iespējām uzsākt kriminālu procesu par to, kas notiek šajā izgāstuvē. Priekšsēdētāji tas skan cerīgi un varētu eh, novest pie pozitīva rezultāta, bet jānorāda, ka, diemžēl, mēs jau septiņus gadus šo lūgumu rakstu izskatām, un es tiešām uh, nesaprotu, kas ir šis 27 tūkstoši sterliņu mārciņu sots, ko tas kompensēs. Bet katrā gadījumā mēs pie šīs lietas turpināsim strādāt. Un es arī domāju, ka Iturgais kungs, kurš nu pat ir sagatavojis ziņojumu par aptiku atkritumu apsaimniekošanu, arī darīs visu, kas ir viņa spēkos. Tāpat mēs varam arī nosūtīt vēstuli vides ministram apvienotajā karalistē, lai uzzinātu papildu informāciju par to, kas notiek šodien un kas gaidāms nākotnē. Lielas paldies! Now we'll wait. There is um, number 16. 16. darba kārtības punkts. Mm, taču tas attiecas uz um, lūgumu rakstu no Austrijas par planoto jaunu ziemas sporta boju izveidi. Varbūt komisija var kaut ko pateikt par 16. darba kārtības punktu. that would speak Kurš var runāt par 16. punktu? All right, you decide. Izlemiet paši, lūdzu. Okay. Eh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Sorry for the delay, but... Es atvainojos, ka mēs kavējamies, bet mums bija ļoti interesanti paklausīties par Rumānijas lūgumu rakstu, jo tas ir saistīts ar lūgumu rakstu, kuru mēs tagad skatīsim. Paldies, ka dodat vārdu komisijai un par iespēju uzsākt diskusijas par ietekmes novērtējuma direktīvu, kā tas norādīts jūsu igadējā ziņojumā par jūsu darbību. Šī ir direktīva, kas tiek šeit komitejā bieži pieminēta, un šajā konkrētā gadījumā, kad tiek nepie, nepiedienīgā veidā, ja nepiemērotā veidā piemērot šī te direktīva Austrijā, uh, Tā ir tipiska problēma ar šo direktīvu, jo tā ir saistīta ar to, kā tiek eh, eh, kontrolas procedūra. Procedūra, uz kuras pamata mums jā, jālēm, vai vajadzīgs vidas novērtējums vai nē. Tā, tad šādos gadījumos dalību valstis pašas var to izlemt, vai nu nosakot līmeņus, vai arī analizējot katru gadījumu atsevišķu un jābrīnās par statistiku Eiropas komisijā attiecībā uz šiem te pārkāpumu gadījumiem 69% ir saistīti ar šo skrīninga problēmu un uh, tiesas spriedumiem, kas saistīti ar novērtējumi 80% tiesas spriedumi ar šo konkrēto problēmu. Vīlanda kungs ir aicinājis eh, at, komisiju atbildēt divus jautājumus. Kā komisija garantēs, ka ieviešana un transponēšana direktīvai, eh, kā tā tiks pie, piedāvāta visās dalībvalstīs, un vai vajadzētu grozīt direktīvu vai pielikumus, lai garantētu kopīgu īstenošanu EIA likumdošanai. E, tātad, kā e, komisija var nodrošināt vienlīdzīgu ieviešanu? Lai nodrošinātu direktīvas vienotu uh, ieviešanu dalību valstīs, komisija dara uh, vispirms veids atbilstības pārbaudi. Mēs vienmēr vērtējam, kā direktīvas tiek transponētas un ieviestas dalību valstīs, un tad balstoties uz sūdzībām, mēs novērtējam to, kā direktīva tiek ieviesta dalību valstī. Vēl mums ir ekspertu grupa, kur ietilps nacionālie eksperti, un šajā grupā mēs runājām ar eh, ekspertiem par problēmām, cenšamies atrast eh, vienotu interpretāciju. Papildus ir tādas grupas nevien eh, Eiropas, bet arī nacionālā līmenī. Itālijā, Spānijā ir grupas, kuras saved kopā vietējās pašvaldības, kas atbild par šīs direktīvas ieviešanu. Un visbeidzot, komisija gatavo vadlīniju dokumentus kuros tiek izskaidrots, kā direktīvu var ieviest. Mm, tur ir vairāk informācijas par skrīningu procedūru, kā šī procedūra jāveic. Un pagājušā gadā mēs publicējām dokumentu par jurisprudenci, uh, um, Eiropas tiesas spriedumu gadījumos, un šie te dokumenti ir pieejami mūsu mājaslapā. Vēl mēs gatavojam citus dokumentus līdz, uh, dok, līdz gada beigām. Mēs gribam sagatavot dokumentu par biodaudzveidību un klimatu pārmaiņas saistībā ar vidas novērtējumu. Par spīti mūsu pūliņiem, mūsu uh, semināriem, kas notika šī gada uh, Eh, sākumā mums eh, bija apmācības ar tiesnešu piedalīšanos. Mēs centāmies skaidrot vidus novērtējumu problēmas par spīti visiem šiem pūliņiem, jo projām ir ievēr, ieviešanas problēmas dalībvalstīs. Tas ir loģiski, ja runājam par skrīniku, jo katru gadu ir 34 tūkstoši skrīningi, kas notiek ES. Es Domāju, ka mm, jābūt tad problēmām šāda dažos gadījumos. Skrīninga problēma rodas nevis tāpēc, ka būtu neskaidri noteikumi direktīvā. E, tie, e, tur visi noteikumi ir pilnīgi skaidri, bet ieviešanas problēmas rodas tāpēc, ka nav politiskās gribas nacionālā, reģionālā vai pašvaldību līmenī ieviest direktīvu. Iespējams, ka trūkst arī resursi. E, es klausījos ar interesi iepriekšējo um, diskusiju, tur bija runa par vides novērtējumu un iespējams, ka vietējā reģionāla līmenī nav eksperti, kas var veikt šādu novērtējumu. Vēl ir konstatēts konstitucionāli. Atkarībā no konstitūcijas eh, valstīs var būt problēmas eh, ar eh, direktīvas ieviešanu. Komisijai bija jāuzdod sev jautājums, vai būtu jāmaina direktīva un kāds būtu rezultāts. Lai gan mēs uzskatām, ka direktīva ir pareizi formulēta, tomēr ir dažas problēmas. Pat ja mēs mainīsim direktīvu, nevaram garantēt, ka viss tiks atrisināt, jo es jau teicu, ka pārāk daudz eh, spēlētāju ir iesaistīti, bet par spīti tam jau 2009. gadā mēs uzsākām publiskās diskusijas par um, direktīvas grozīšanu. Un rezultāti bija pagājušā gada pagājušā gadā, un viens no elementiem bija skrīnings, jo tieši tas netiek paveikts pie, piemērotā veidā. Ir divas sekas. Daži projekti, kuriem vajadzētu veikt vides novērtējumu, reizēm šīs, tas netiek darīts. Otra problēma - reizēm dalība valstis pārspīlē ar novērtējumiem, tad, kad tas, um, šāds novērtējums nav vajadzīgs. Uh, Pārskaitot, pārskatot direktīvu, skrīninga problēma būs viens no centrālajiem jautājumiem, un komisija cenšas vienkāršot procedūras, lai būtu skaidrāk, lielāka skaidrība, lai ieviešanas fāzē būtu mazāk problēma. Bet pat mainot direktīvu, mēs nezinām, vai tas nozīmēs, ka visas problēmas pazudīs, jo nav iespējams komisijai uz saprast visus eh, politikas veidotājus. Tātad skrīnīgi notiek ļoti daudz. Mēs turpinām šo te informācijas kampaņu un mēs ceram, ka tas eh, palīdzēs direktīvas piemērojamību arī vien, eh, vienmērīgu mm, īstenošanu Eiropas Savienībā. Paldies, Vīlanda kungs! Ja, vielen Dank. Also meinen Unmut über die Zeitplanung hier im Ausschuss. Lielas paldies. Es nerunāšu par laika grafiku ievērošanu šajā komitejā. Par to es jau esmu daudz kārt teicis. Bija daži jautājumi, kurus es gribu uzdot komisē. Potočnika kunga vēstuli, piemēram, kas pienāca pēc mutiskā jautājuma, tur skaidrs, skaidri bija pateikts, ka slēpošanas nogāzes ir jāiekļauj novērtējot vai vides novērtējums ir obligāts vai nē. Tas ir pēc manām domām galvenais jautājums. Es domāju, ka komisija patiešām ir veikusi pārmaiņas ar šo vēstuli jo nacionālā likumdošana citādi būtu tā noteicošā, bet eh, nosakot, ja pieeja ir mainījusies Eiropas komisijā, tad es gribu vaicāt, kāda ir situācija ar eh, slepošanas trasēm pašām. Nevar būt tā, ka ir apjukums par to, kā risināt eh, problēmas, ir konkurences un izdevumu jautājumi. Ļoti daudz, kas ir saistīts ar šo lēmumu par vidas novērtējumu un par kompensējošiem pasākumiem. Mums vajag vispa, vispasīgas diskusijas un visiem ieinteresētajiem tajās ir jāiesaistās. Pilnīgi visiem ir jāievēro noteikumi, ne tikai dažiem. Jūs teicāt, ka būs direktīvas grozījumi, kas iznāks uh, samērā drīz, bet es gribu, gribētu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu līdz martam, lai redzētu, vai komisijas vadlīnijas būs līdz tam laikam jau pielāgotas, vai arī mums būs jāsacina, ka ar vadlīnijām nepietiek un mums vajag jaunu direktīvu, lai risinātu šo jautājumu. Paldies! Με την αναφορά ανοιχτή, περιμένοντας το τελικό κείμενο. Paldies! Tātad šīs lūgumraksts paliek atvērts pagaidām. Komisija lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Just a small clarification. Neliels skaidrums komisijas priekšlikums pārskatīšanai būs nākamgad. Līdz gada beigām mēs publicēsim e, papildu dokumentus par klimatu pārmaiņām, bet mēs gribam runāt par šiem te otrā pielikuma mm, projektiem, kā tos vajadzētu vērtēt. Mums jau ir dokuments par skrīningu. Uh, un mums ir eh, tiesas spriedums, saka, eh, eh, saka ja valdi, valstis izvērtē situāciju, viņiem jāvar vērtē, jāvērtē arī vieta, kur atrodas projekts. Tātad jāvērtē ne tikai tiešās sekas no projekta, bet arī netiešās sekas. Šī informācija ir mūsu vadlīnijas dokumentos, Ņemot vērā tuvojošos direktīvas pārskatīšanu, viens no mērķiem būtu iekļaut tiesas uh, ieteikumus, lai būtu vieglāk ievies šo direktīvu. Es ceru, ka deputāti apmierina man atbildu. Paldies, Vīlanda kungs. Jā, tas man apmierina, bet es gribu lūgt mod, atjaunot informāciju šajā lietā, jo mēs neko jaunu neesam uzzinājuši kopš faktu vākšanas misijas. Priekšsēdētāji turpina. Επομένω, κρατούμε την αναφορά ανοιχτή και τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ. Paldies! Paldies visiem! uh, waiting, I'm informed that we are waiting for. Mēs pašlaik gaidām uh, polijas uh, tiesību sargu. Priekšēdētāji, ja mums ir kāds brīvs brītiņš, tas ir skandāls, kā mēs šeit izniekojam laiku. Mums ir tik daudz lūgumu rakstu un mums vajag uh, papildu laiku. Es šeit biju šo, šeit jau 9.40. Es gaidīju veselu stundu, līdz šis temats tika skatīts, un man vajadzēja palaist garām citu sanāksmi šīs dēļ. Mums ir jāpieturas pie mūsu noteikumiem, vai nu arī tie jāmaina, jo nav pieņemami, ka visi vēlas runāt vienlaicīgi mums ir jāsamazina e, runas laiks, uzstāšanās laiks cilvēkiem, kas ierodas no dalību valstīm. Priekšsēdētāji turpina. Paldies, Vīlanda kungs. Mēs visi esam ņēmuši vērā to, ko jūs teicāt. E, e, tiesības sardzē jau vajadzēja būt klāt gan e, šajā brīdī. Weil, äh, weil, weil die Zeit gerade nochmal ist, sage, möchte ich meinen Kollegen Wieland unterstützen. Par šo laiku es gribu atbalstīt Vīlanda kungu. Kad mēs pieņemam darba kārtību, mums jāizstrādā laiks katram jautājumam, tādu tabulu vajag izveidot, e, nosakot, cik laika mēs patērējam katram punktam, jo nav runa par to, ka kaut kas aizkavējas. Uh, vai tiek palaists eh, garām, bet vienkārši tas negodīgi pret tiem, kas nāk tālāk darba kārtībā. Lūgumrakstu izniedzēji ierodas un eh, viņi gaida, eh, un tad viņiem šausmīgā ātrumā sapulces beigās viss ir jāro cauri. Tātad mums vajag mm, precīzus laikus noteikt, lai mēs nejauktu darba kārtību. Mēs zinām, uh, kā tas viss notiek, mums vajag veikt plānošanu. Jāņem vērā, ka cilvēki ierodas pie mums no Briseles, no, no tālienes, un viņiem pienāks piemērot attieksmi. Idea from me or not? Uh, oh. Θα αναφέρω, θα μεταφέρω τις παρατηρήσεις στη γραμματική. Es uh, eh, sekretaritātam nodošu jūsu komentārus, un tad mēs to risināsim. Šodien mēs uzņemam savā vidū polijas tiesību sargu, un mēs uzklausīsim viņas sakāmo. Paldies! Chciałabym serdecznie przywitać wysoką. Labdien! Gribētu izmantot šo iespēju pateikties jums visiem par uzaicinājumu. Esmu priecīgi būt jūs, būt jūs vidū. Esmu priecīgi par to, ka varu jums pastāstīt par uh, polijas tiesību sargā darba pamata aspektiem. Kā jūs zināt, šis amats ir saistīts ar lielu sabiedrības uzticēšanos. Polijā, pateicoties arī maniem pieciem priekškājējiem, visi šī darba aspekti ir aprakstīti Polijas konstitūcija. Mums ir ļoti labi, pozitīvi paraugi arī no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm spēkā esošie likumi un polijas konstitūcija nosaka polijas tiesību sarga kompetences. Kā jau es sacīju, šis amats ir saistīts ar uzticēšanos ne tikai polijas pilsoņu pusi, bet arī ieceļojošo pilsoņu pusi. Saskaņā ar polijas konstitūcijas 208. pantu, kā redzat, mēs Eh, sargājam pilsoņu un citu personu tiesības saskaņā ar Polijas konstitūciju un citiem likumiem. Tas fakts, ka Polijas tiesības sarga āmata darbības joma ir minēta konstitūcijā, ir pēdējo Polijā piedzīvoto notikumu, politisko notikumu rezultāts. Tā tad tiesības sarga nepieciešamība Polijā nekad netika apšaubīta. Mēs izskatām eh, sūdzības eh, par eh, kas nāk no pilsoņu un citu iedzīvotāju tiesību neievērošanas. Katram polijas pilsonim un citām personām ir tiesības iesniegt Uh, sūdzības par sliktu administrāciju, ko viņi ir piedzīvojuši pret viņiem. Uh, pilsoņi izmanto šos tīsības. Mēs gadu saņemam vidēji 15 tūkstošus sūdzību. Mm, katru gadu šis skaits, protams, mainās, bet parasti tas ir no 15 līdz 60 līdz uh, 16 tūkstošiem sūdzību gadā. Lietas, kas ir ārpus mūsu kompetences jomas, ir saistītas ar privātā likuma vienībām. Tas patiesībā ir tāpat visiem Eiropas Savienības tiesības sargiem. Es atceros pēdējā sanāksmē konferencē Londonā mēs apsvērtām šo jautājumu, arī nākošajā konferencē mēs saskāramies ar šo jautājumu, jo bieži vien tie ir tieši uzņēmumi, kas eh, pārkāpja eh, pārkāpja tiesības, un eh, tiesības sargam nav iespējams vērsties pret šāda veida uzņēmumiem vai privātpersonām bieži vien, eh, tad pilsoņi var izmantot pilsoņu uh, patērētāju tiesību organizācijas vai citas tam līdzīgas organizācijas. Runājot par, piemēram, sliktas administrācijas uh, paraugiem saistībā ar Eiropas fondiem, tad šādus jautājumus parasti skata uh, Polijas finanšu palātas augstākā palāda. Un mēs arvien vairāk, es domāju, ar laiku skatīsim šādu veidu gadījumus arī no mūsu puses. Mēs varam pārbaudīt, vai konkrēta organizācija ir rīkojusies pareizi. Mums bija gadījums Poznaņā, Polijas pilsētā, kur Romu minoritātes pārstāvjiem lūdza atstāt restorānu. Šādā gadījumā mūsu iesaistīšanās būtībā beidzās ar to, vai eh, aprobežos ar to, vai šai gadījumā policija rīkojās atbilstoši, un mēs arī mēģinājām pārbaudīt, vai restorāna īpašnieks izpildīja visus, eh, visas prasā, prasības, standarta prasības šādiem gadījumiem. Tātad mūsu iesaistīšanās bija tāda kā netieša. Mūsu kompetences savā ziņā ierobežojas ar, sabi, ar valsts iestāžu eh, sliktas administrācijas paraugiem Polijā. Tātad mēs nevaram te uh, skatīt gadījumus, kas attiec uz citām dalību valstīm, taču mēs sadarbojamies ar Eiropas Savienības ombudu uh, Un eh, šī sadarbība ir veiksmīga. Mēs eh, strādājam pie projekta, kurš cerams vēlāk tiks izstrādāts. Un tā pamatdoma ir tāda, ka visi tiesības sarga Eiropas eh, Savienības dalībvalstīs būs sasniedzama ar to pašu telefonu numuru. Tātad telefonu numurs visās dalībvalstīs tiesības sargam būs vienāds. Un tas eh, tad būtu īpaši noderīgi cilvēkam, kuri ceļo uz citu dalību valsti vai arī ir kādi jaunpienācēji citā Eiropas Savienības dalību valsti atšķirīgā no viņu uzturēšanās, līdzinājās uzturēšanās dalību valsts. Un tad viņi varētu viegli sasniegt tiesību sargu. Ja mums būtu šāda veida palīdzības, telefoniskās palīdzības dienas, tad eh, tas būtu ļoti noderīgi. Līdz ar to es ierosināju šo priekšlikumu starptautiskajam ombuda institūtam. Es pārstāvu Eiropas tiesības sārgus, esmu šīs iestādes, šīs starptautiskās iestādes birojā. Es domāju, tas būtu praktisks instruments, kas katrā ziņā veicinātu Eiropas Savienības eh, pilsoņu tiesību īstenošanu, bet ne tikai Eiropas Savienības pilsoņu, bet arī citu iedzīvotāju tiesību saistībā ar saskaņā ar Polijas nacionāliem līkumiem. Eh, tiesības sargs iestājas par eh, pilsoņu un citu iedzīvotāju tiesības, bet eh, arī nodrošina uh, vienādu tiesību ievērošana, tātad nediskriminācijas e, principu. Tas ir kaut kas jauns, kas tiek ievies kopš šī gada, tās ir mūsu jaunās kompetences. Taču līdz šim konkrētajai šai darbības jomai mēs nesam saņēmuši pietiekoši daudz finansējumu. Es ceru, ka jaunais budžets e, piešies vairāk līdzekļu šai jomai. Runājot par sadarbību ar ekspertiem, ārējiem aģentūrām. Mēs esam sākuši darbu ar trim, eh, sākuši eh, īpašu komiteju darbu. Tās ir komitejas pret eh, migrantu diskrimināciju, cilvēku ar īpašām vajadzībām diskrimināciju un citiem diskriminācijas veidiem. Tātad mums būs īpaša komanda, kas palīdzēs izstrādāt darba programmu katram cilvēkam, kurš saskars ar diskrimināciju. Es esmu priecīgi par to, ka sabiedrības doma tika iesaistīta Polijā, un mēs izveidojam kampaņu, kas ļauj invalīdiem piedalīties vēlēšanās, kas notiks Polijā šo svētdienu. Mēs pat uh, izveidojām īpašu konkursu labākajām balsošanas, labākajām balsošanas iecirkņiem, kas ir labākie no invalīdu viedokļa, tie tiem ir vispieejamākie. Un esmu priecīga par to, ka šī kampaņa saņēma lielu atbalstu no sabiedrības puses un arī polijas prezidents piedalījās šajā kampaņā koalīcija invalīdu labā, kā mēs to nodēvējam. Runājot par nediskriminācijas principu, ja vienāds attieksmes principu, man jāsaka, daudz ir darīts mm, no valsts iestāžu puses, un mana loma šeit vairāk ir koordinātora loma, tas attiec uz arī uz finansiāliem līdzekļiem un visam. Um, Eh, darbībām, kas veiktas eh, pašvaldību līmenī. Tas arī ir manā kompetencē. Tad vēl arī ir zināma eh, gadījumi, kad tiek ierobežota brīvība. Personas var iesniegt šādas sūdzības vai arī vai nu man vai citu veidu tiesības sargiem, piemēram, tiesības sargam bērnu tiesībās. Tad te jūs arī redzat, kāda veida palīdzību mēs sniedzam, te ir redzams, cik bieži mēs rīkojamies, jūs redzat, ka šie stabiņi pieaug. Uz šī slaida jūs redzat, kas notika 2010. gadā. Nu, patiesībā mūsu darbība sākās 2000. gadā, un tā jūs redzat, ka tā arvien pieauga, bet 2010. gadā dar, darbība. Uh, samazinājās, jo mans eh, priekškājējs eh, traģiski gāja bojā, jo, diemžēl, mans priekšsēdētājs, eh, mans priekšgājējs, viņa traģiskā uh, nāve uh, radīja situāciju, kur sabiedrība mazāk vērsās pie tiesības sarga. Kaut arī mūsu Eh, mūsu birojā strādā 280 cilvēki, tomēr tiesības sargs Francijā, eh, Polijā tiek uztvers ļoti personīgi. Un mēs domājam, ka 2011. gadā būs eh, vispārēji daudz sūdzību, kā 2009. gadā, bet tas skatrams arī ar to, ka mūsu darbs ir arvien intensīvāks. Uh, Eh, lielā mērā tas skaidrojams ar to, ka sūdzību iesniegšana ir bez maksas, un eh, arī tas fakts, ka pastāv īpašs telefona numurs. Un vēl labums tāds, ka sūdzības var iesniegt arī elektroniski, un atklāt sakot, daudzi pilsoņi ir izmantojuši tieši šo elektroniskās sūdzību iesniegšanas veidu. bezmaksas juridiskā atbalsta sistēma Polijā nav īpaši labi izstrādāta, tāpēc mūsu vietējie informācijas sniegšanas punkti ir ļoti svarīgi, jo arī vietējie uh, darbinieki sniedz šo juridisko atbalstu, kura bieži vien Polijā trūkst. Mūsu darbs vietējā līmenī ir ne tikai saistīts ar padomu sniegšanu, bet arī uh, ar iespēju norādīt, kādos virzienos eh, pilsoņi var doties, lai risinātu savas sūdzības, vai skaitā kādu juridisko veidu izmantot. Kā jūs iespējams zināt no jūsu personīgās profesionālās pieredzes, bieži vien sūdzības ir saistīts ar ļoti sarežģītiem gadījumiem, eh, ļoti bieži vien emocionālā un profesionālā puse šeit saplūst kopā. Kad jūs paraugāties uz to, ko darījām 2010. gadā, tad redzat vistipiskāko mūsu darba struktūru. Esmu pārliecināta par to, ka esat šeit lūgumrakstu komitejā pazīstama šādu veidu struktūru. Mums ir jaunie lūgumraksti, sūdzības, bet arī uh, iepriekšējās sūdzības, kas tiek uzskatītas par svarīgām, bet līdz šim netika atrisināts tas fakts, ka atbilžu skaits ir viegli samazinājies, nenozīmē to, ka šis gadījums vispār netiks skatīts. Tas vienkārši ir saistīts ar to, cik lielā mērā sniegtā informācija sniedz ieguldījumu sūdzības atrisinājumā. Te jūs arī redzat, cik daudz jaunu gadījumu nāk mūsu priekšā. Runājot par jauniem gadījumiem, ar kuriem saskaramies, es domāju, uh, mūsu piedzīvotās tendences ir e, interesantas. Pirmajā gadā pēc e, tiesības sarga darbības sākuma parasti ir uh, gadījumi, kas ir saistīti ar senu, tā skaitā komunistisko pagātni. Pēc tam uh, ir neliela uh, skaita dažādība, taču ar vienu pieaug šis sūdzību skaits. Veids, kādā mēs konkrēto sūdzību skatām, iespējams parāda arī polijas tiesības sarga status. Ir vairāki veidi. Ja mēs nevaram izskatīt sūdzību, tad mēs varam personai, kas sūdzību iesniedz, parādīt, kādā veidā šī sūdzība ir iznēma, kāds juridiskais ceļš tā ir izmantojams. 34%, ko redzat eh, šajā eh, attēlā, norāda tieši šādus gadījumus. Tātad gadījumi, kad mēs norādam, kādā veidā šī sūdzība ir ir risinām. Tātad tas vairāk ir tāds kā informatīvs padoms, mm, tāds kā praktisks padoms. Mēs arī sniedzam apmācību cilvēkiem, kas strādā parlamenta deputātu birojos, jo bieži vien tie cilvēki, kas saņem sūdzības par parlamenta rīcību un šādus apmācības mēs arī rīkojām savā jaunajā ofisā, kas nu pat atvērties Polijā. Šajā grafikā jūs redzat, ar ko saistītas ir sūdzības. Lielākā daļa ir saistīta ar sūdzībām krimināltiesībās. Te mēs strādājam ar neobligāto protokolu par uh, spīdzināšanas konvenciju, un cilvēki to zina, un viņi zina, ka tiesības sargs ir īstā iestāde, pret kuru vērsties spīdzināšanas gadījumu sakarā. Bet te ir arī tālāk jautājumi saistībā ar migrantu aizsardzību, arī šie jautājumi svarīgi. Esam piedzīvojuši arī daudz eh, atmiņā paliekošu gadījumu, piemēram, ģimene no Mongolijas, kuru deportēja pārsniedzot, pārkāpjot likumu, bija arī citi gadījumi, uz kuriem norādīja polijas plašsaziņas līdzekļi. Daudzos šādos gadījumos mums ir izdevies panākt veiksmīgu risinājumu. Daudzus gad, daudzas uh, rīcības, ko esam darījuši uh, mūsu pilsēņu labā, Eh, ir bijuši saistībā ar eh, abortu likumu. Esmu priecīga, ka prezidents ir lē, nolēmis parakstīt abortu likumu un šādā veidā mēs varēsim atrisināt daudz svarīgas sūdzības un tā mēs varēsim palīdzēt daudzām nelēmīgām ģimenēm iepriekšējā likumē, likumā, kas mums bija spēkā polē pirms vairākiem gadiem. Es atceros, ka saskaņā ar to likumu mēs varējām palīdzēt tikai ierobežojumu cilvēku skaitam, jo tai gadījumā jums patiesībā vajadzēja pierādīt, ka jums ir pietiekoši daudz uh, līdzekļu, lai jūs varētu uzturēt savu dzīvi vairāk par gadu. Un vēl informācija par mūsu darbu. Mēs, protams, sazināmies ar tiesām. Mēs varam pieprasīt, lai mums tiek iesniegti pat eh, tiesu dokumenti. Mēs varam būt pārstāvošā daļa administratīvās vai civillietās. Par spīti tam faktam, ka cilvēki uzskata, ka mēs varam piedalīties arī krimināla procesos, tā tomēr nav. Mēs varam būt iesaistītā puse lietā, kas ir saistīta ar kriminālu lietu, tikai pēc tam, kad krimināla lieta ir atrisināta tiesas līmenī. Tikai tad mēs varam Uh, iesaistīties ar mērķi, piemēram, mainīt uh, tiesas galīgo spriedumu. Svarīgi instrumenti mums ir tā saucamais uh, vispārī, vispārīgais paziņojums. Tas parasti uzskaita visus gadījumus, kurus mēs esam veiksmīgi atrisinājuši, un esmu pārliecināta, ka arī jūs Uh, to darāt savu veidu vispārējais paziņojums, kas mums ļauj uzrādīt vispārējās tendences. Šādu veidu vispārējo paziņojumi, uh, piemēram, var norādīt to, ka ir maināms uh, spēkāstošais likums vai arī ir izstrādājums kāds jauns likumdošanas institīvs. Varbūt tik daudz te nav runa par institīvu, bet mēs varam sniegt tādu kā impulsu polijas lēmējiem likumdevējiem. Un mēs izmantojam šo iespēju tik bieži, cik bieži mēs uzskatām to par nepieciešamu. Šajā slaidā jūs redzat, kā mūsu paziņojumi izskatījās katru gadu, kādas problēmas mēs uzrādījām kā vissvarīgākās, un jūs redzat arī šai gadījumā, ka te pastāv liela m, mm, dažādu gadījumu gama. Un nu, mana darba laikā es nolēmu uh, sākt periodisku sanāksmu tradīciju. Te, piemēram, ir runa par to, ka piedalās tiesību tiesu iestāžu pārstāvi. Bet bieži vien ir tāda situācija, ka informācija, kur saņemam no dažādiem birojiem, dažādām iestādēm, nav pietiekoši, tā ir ļoti vispārīga. Tātad, ja mums, piemēram, ir iespēja satikties ar tiesību, tiesu ministru vai prokuroru, tad mums tas ir ļoti svarīgi, jo tādā veidā mēs gūstam pirmās, eh, pirmo informāciju no tā savota. Nākošajā slēdā jūs redzat audienci, ja tā varētu sacīt, vai tātad sabiedrību, uz kuru ir vērsti mūsu paziņojumi vai mūsu eh, prasības par sūdzību atrisinājumu. Katru gadu es arī piedalos Polijas eh, tiesu ikgada sanāksmē. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi gan no pilsoņu tiesību viedokļa, gan no cilvēku tiesību kā tādu viedokļu. Šīs igadējās sanāksmes ir iespēja man nākt klajā ar jautājumiem, ar eh, problēmām, kas manā skatījumā ir ļoti svarīgas un kas īpaši būtu jāņem vērā polijas tiesām. Polijas tiesības sargam ir arī tiesības um, Uh, sākt lietas, ierosināt lietas uh, pirmās instances tiesā un konstitucionālajā tiesā. Mēs varam būt uh, iesaistītā puse konstitucionālās tiesas lietās. Lietu skaits šajā kategorijā nav īpaši augsts, taču es uzskatu, ka mūsu sasniegtie rezultāti ir uh, Eh, pamats mums būt lepniem uz sevi. Daudz ir panāts arī eh, mana priekšgājēja darba laikā. Piemēram, runājot par eh, vecāku gadagājumu cilvēku diskrimināciju. Šai jomā mums ir izdevies mainīt tā saucamā pensionēšanās vecuma izpratni. Līdz šim pensionēšanās tika uzskatīta par pienākumu, pateicoties mūsu veiktajiem soļiem. Tagad pensionēšanās tiek uzskatīta par izvēles iespēju. Tātad tas vien, ka cilvēks sasniedz zināmu vecumu, nenozīmē, ka viņam ir pienākums pensionēties. Taču, diemžēl, tas vēl neatiecas uz notāriem un uh, sākumskolas skolotājiem. Runājot par notāriem, es zinu, ka process vēl turpinās, bet runājot par skolotājiem, es neko tiesā īsti nevaru darīt, jo arī es pati personīgi esmu e, guvusi sākumskolas skolotāju izglītību un līdz ar to man iesaistīšanās tiktu uzskatīt par neobjektīvu, bet es ceru, ka pēc kāda laika tomēr tas jautājums tiks atrisināts. Esmu ļoti gandarīta par to, pa konstitucionālā tiesa eh, visas tiesības sargie iesniegtās lietas eh, skata ļoti nopietni. Ļoti reti mēs saskaramies ar gadījumiem, kas tiek noraidīti. Daudz gadījumi tiek veiksmīgi atrisināt, bet taču pat tad, ja mēs zaudējam konstitucionālā tiesā. Bieži vien tas nozīmē tikai to, ka tas ir sākums visaptvarošām sabiedrības debatēm. Un beigu beigās tomēr likums tiek mainīts eh, šo debašu rezultātā, kaut arī tas var prasīt eh, vairākus gadus. Bieži vien es pati un mana komanda, mēs redzam, ka iespējas eh, gūt pārsvaru uh, Uh, vinēt lietu konstitucionālajā tiesā ir neliels, tomēr mēs piedalāmies procesā, jo mēs zinām, ka beigās rezultāts var būt pozitīvs. Tātad mēs bieži piedalāmies, iesaistāmies lietās ar konstitucionālo tiesu. Un es esmu pārliecināta, ka jūs esat piedzīvojuši to, ka jūs varat ietekmēt sabiedrības viedokli šādā veidā, runājot par kriminālu tiesvedību mēs uh, varam pieprasīt uh, eh, uh, eh, civiltiesu, uh, civilietu skatīšanu uh, gadījumā, kad uh, zināms spriedums tiek atmests. Tad jāsaka atklāti, ka mūsu kompetences jomas dēļ bieži vien sūdzības iesniedz tieši juristi, jo ir iespēja uh, apstrīdēt tiesas lēmumu, un tāpēc uh, mēs uh, juristu acīs bieži vien esam pēdējā iespēja viņiem gūt uh, taisnību. Priekšstādātājs kundze, godātie deputāti, es neminēju dažus aspektus, kas ir sociāls dabas. Par tiem gribētu pāris vārdos tomēr pastāstīt. Ja mans vispārējais paziņojums nenovērt pie tūlītējiem rezultātiem, tad es izvēlos uh, trīs veidu risinājumu, trīs uh, fāžu risinājumu. Tā tad uh, pirmkārt uh, debates sabiedrībā, piemēram, sociālās drošības jautājumi bezpaņūtniekiem. Uh, Pēc tam es varu uh, satikties ar eh, tieslietu ministru eh, vai jebkādu citu ministru, kas ir, uz kuru attiecas šī lieta. Ja tas vēl nenovad pie rezultāta, kā piemēram mums Polijā ir lieta saistībā ar īpašiem polic, īpašām policijas vienībām, kas uh, Eh, piemēram, var eh, noklausīties eh, telefonu sarunas, tā ir ļoti liela problēma Polijā. Tātad es savā paziņojumā varu sabiedrībai izskaidrot savus apsvērumus. Un pēc tam trešā fāze ir mūsu vēršanās konstitucionālajā tiesā. Tas netiek uzskatīts kā kaut kas ārkārtējs. Mēs, piemēram, esam organizējuši veselu virkni konferenču. Uh, Tas attiecās tieši uz privātuma aizsardzības likumu Polijā. Priekšstādātājs kundze, dāmas un kungi, mans izklāsts šodien bija saistīts ar mana darba Polijas tiesības sarga darba pamata aspektiem. Kompetence, kurus, uh, kā ceru, jums spēju izklāstīti visnotaļ plašas. Kāpēc? Tāpēc, ka šī iestāde tika izveidota pirms uh, polijas uh, mainīšanās, jo bija tāda sociālā situācija, kas pieprasīja tiesību sargāmatu izveidi. Tas bija veids, kā mūsu pilsoņiem mēs varējām solīt, tas bija kā solījums pilsoņiem, ka vairāk brīvības viņi panāks. Taču polijas sabiedrībai brīvības nekad nav bijis par daudz, taču es uzskatu, ka tā kā šī. Šis amats Polijā ir bijis pietiekoši ilgstošs, tad arī pieredze ir bijusi pietiekoši visaptvaroša. Ar to tad arī beidzu savu uzstāšanos, būšu priecīga atbildēt uz jūsu jautājumiem. Pateicos eh, mūsu polijas kolēģei, turpina priekšsēdētāji. Eh, sekretariāts man saka, kā mēs drīkstam uzdot vispārējas dabas jautājumus Lipovičs kundzei, un pēc tam viņa kopā ar mums uzklausīs uh, trīs lūguma rakstus no Polijas valsts piedarīgo puses. Līdz ar to uh, rīta cēliens beigsies ar Lipovičs kundzes uzstāšanos un trīs lūguma rakstu iesniedzēju uzstāšanos. Vai ir kādi vispārēji jautājumi Lipovičs kundzei? Ja, erstmal äh, äh, vielen Dank, Frau Lipovic, dass Sie unserer. Paldies, äh, Lipovičs kundzei par to, ka viņa ir uh, pieņēmusi mūsu uzaicinājumu ierasties mūsu komitejā. Un uh, mans kolēģis uh, gribēja jums uzdot jautājumu, bet, uh, diemžēl, uh, cietis ir negadījumā un, uh, un mēs ceram, ka viņš varēs drīz atkal mums piedalīties un ir atveseļojies. Jūs esat uh, tiesība sārdze un arī mēs uh, šajā komitejā strādājot pārstāvam uh, savus vēlētājus pilsoņus un mēs jūtam, kas patiešām satrauc mūsu pilsoņus mēs jūtam uh, sabiedriskās uh, domas pārmaiņas un aktuālos jautājumus. Jūsu teiktais uh, skaidri apliecina demokrātijas nozīmi Un uh, tagad man ir uh, daži jautājumi. Jūs runājāt par daudzajiem gadījumiem, ko jūs uh, šobrīd izskatāt, par daudzajām lietām, pie kā strādājat jūs un jūsu darbinieki. Es gribētu zināt, cik darbinieku ir jūsu birojā. Otrs jautājums. Vai jūs varētu pateikt dažus vārdus par to, cik ilgs laiks nepieciešams, lai eh, kāda lieta tiktu izskatīta un noslēgta. Un treškārt, vai ir kaut kādi laika ierobežojumi noteikti lietu izskatīšanai? Ceturtkārt, un tas man šķiet tiešām ļoti interesanti, Varbūt es eh, ne visu pareizi sapratu, bet vai ir tā, ka jūs spējat aktīvi izmeklēt uh, lietas par uh, diskrimināciju, negodīgu attieksmi, vai jūs pati varat izmeklēt un pēc tam vērsties ar prasību tiesām, vai jūs varat aktīvi iesaistīties tiesas procesā. Uh, kā puste. Uh, jūs teicāt, ka jums ir tiesības atcelt tiesas lēmumu, un tas mani pārsteidza. Tas tiešām ir kaut kas jauns un interesants. Un visbeidzot, vai Polijas parlamentā arī darbojas lūguma rakstu komiteja, un vai jūs uh, koordinējat savu darbu ar šo komiteju, ja tāda pastāv? Paldies, saka priekšsēdētāji, par daudzajiem jautājumiem, kas ir pretrunā ar jūsu iepriekš teikto un solīto. To paturēšu prātā. Tagad vārds Boštināru kungam. Paldies! Man ir tikai viens vispārējs komentārs mani ļoti, uz mani ļoti lielu iespaidu atstāja tas, cik jums ir plašas pilnvaras un liela ietekme. Un ka jūs spējat, ja nepieciešams, mainīt tiesisko sistēmu un panākt arī kompensāciju, ja nepieciešams, un ka jūs spējat sadarboties ar citām uh, polijas varas uh, struktūrām, un es domāju, ka citi, citu dalību valstu tiesības sargi varētu no jums iedvesmoties uh, strādājot pie pilsoņu tiesību aizsardzības, jo viņu loma un uzdevums nevienmēr ir tik redzami. Un man ir tagad viens jautājums. Lipovičs kundze, kāda ir jūsu sadarbība, kādas ir jūsu attiecības ar Polijas parlamentu? Un kā jūs uzstājaties Polijas parlamentā attiecīgajās komitejās? Thank you very much. Paldies Kašman kungs saka, arī uh, būšu lakonisks. Es ļoti pateicos par jūsu uzstāšanos. Diemžēl tās beigu daļu nedzirdēju, jo man bija jāatbild uz telefonu zvanu. Uh, jūs eh, varbūt esat informēti vai nē, bet mēs šorīt uh, atkal izskatām lūgumu rakstu pret uh, polijas varas iestādēm, kas atsakās izsniegt civila stāvokļa dokumentus pilsoņiem, polijas pilsoņiem, kuri ir noslēguši vienzimuma savienību citā dalībvalstī, jo polijā tas nav atļauts. Un iepriekš polijas varas iestādes atzina, ka tā ir diskriminācija. Un uh, va, ir jāizstāv uh, vien līdzīgas attieksmes princips, un vai jūs piekrītat, ka šajā gadījumā šis princips netika ievērot? Šobrīd jau ir 50 polijas pilsoņiem, kuriem ir atteikts uh, definēt civilu statusu, vai nu viņi ir uh, laulībā vai nav laulībā tikai balstoties uz viņu seksuālo orientāciju. Šobrīd ārpus Polijas 16 dalībvalstis atzīst vienzimuma uh, tiesiskās savienības. Paldies! Uh, tas bija Kašman kungs. Uh, šķiet, ka neviens vairāk nevēlas uzdoties, uzdot jautājumu uh, tiesības sardzēja. Lipovičs kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies, Jārkungs, par uh, jūsu izcilajiem jautājumiem, un uh, es centīšos arī uz tiem sniegt atbildes. Runājot par uh, darbinieku skaitu. Mums ir 265 darbinieki mūsu birojā. Ar to uh, šobrīd pilnībā pietiek. Mums ir 250 uh, juristu, un līdz šim esam spējuši izskatīt visas iesniegtās sūdzības. Šogad Mums ir plašākas pilnvaras attiecībā uz uh, līdztiesības nodrošināšanu. Un mums ir, ir pieņemta darbā vēl 15 cilvēki, lai uh, pie šī jautājuma strādātu, bet līdz šim esam spējuši visu paveikt ar 250, 265 darbiniekiem. Tālāk par termiņiem. Tie ir atšķirīgi. Dažos gadījumos mēs sniedzam atbildi dažu dienu laikā, bet ja mums ir uh, jāsagaida visi tiesiskie juridiskie dokumenti, tad uh, tas var prasīt 4-5 mēnešus jo dokumentu pārsūtīšana prasa laiku, un jūs arī zināt, ka ir tādi sarežģīti gadījumi, sarežģītas lietas, kas prasa daudz laika. Ja ir jāsniedz tādas vienkāršas tiesiskas atbildes, var izskatīt vienā dienā desmit lietas, bet ja ir ļoti sarežģīta lieta, Piemēram, eh, ja ir runa par tiesas lēmumu atcelšanu, tad eh, tas var prasīt eh, nedēļas vai pat mēnešus, bet vidējais ilgums, runājot par vienkāršām lietām, ir aptuveni mēnesis, bet sarežģītākos jautājumos, ja mums ir jāprasa dokumenti no tiesām, tad uh, tas var ilgt pat 6-7 mēnešus. Tālāk par aktīvu iesaistīšanos tiesas procesā. Runājot par mūsu darba apjomu, mums ir budžeta ierobežojumi un uh, ja mēs runājam par tiesas lēmumu anulēšanu vai atcelšanu, mēs varam pieprastīt tiesas lēmumu atcelšanu, ja ir konstatēta nolaidība vai ja ties, tiesiskas kļūdas ir pieļautas. Mm, šādas tiesības ir piešķirtas tiesā iesaistītajām pusēm, bet arī tiesības sargs var izmantot šīs tiesības. Man ir uh, dots 30 dienu termiņš, lai pieprasītu tiesas uh, sprieduma atcelšanu. Dažkārt mēs varam prasīt arī atcelšanu tādos gadījumos, ja tiesā iesaistītās puses nav spējušas tāda vai cita iemesla dēļ to darīt, piemēram, par bēgļu izraidīšanu runājot. Es uzskatīju, ka polijas varas iestādes bija uh, pārkāpušas likumus. Un eh, tādējādi es varu atbalstīt eh, bēgli un eh, sniegt palīdzību. Ja mūsu pārstāvi sniedz palīdzību kādai lietā iesaistītajām pusēm, tad mēs tad tas ir tāds kā signāls sabiedriskai domai, un tiesas tā ir ļoti uzmanīgas savā darbā. Protams, ar 260 cilvēkiem nepietiek, lai varētu piedalīties simtiem uh, tiesas sēžu norisē. Tas tie ir tādi izņēmuma gadījumi, bet es īpaši uh, strādāju vēršoties pret uh, rasismu un uh, ksenofobiju un īpaši interesējos par rasistiskiem incidentiem sporta pasākumos vai arī attiek, sekoja attieksmē pret uh, Romu pārstāvjiem un šādos gadījumos mēs nosūtām uh, mūsu biroja pārstāvjus uh, raudzīties, uh, kā notiek uh, tiesas process. Mēs ļoti labi, veiksmīgi sadarbojamies ar Bundestāga lūgumu rakstu komiteju. Es arī piedalos dažādu Vācijas iestāžu sanāksmēs. Tas ir ļoti pozitīvs sadarbības piemērs. Pateicoties Polijas un Vācijas sadarbībai, esmu inicijējusi programmu, kas mums uh, ļauj aizsargāt uh, tos uh, mūsu pilsoņus, kas emigrē uz Vāciju vai apvieno to karalisti un kļūst par bezpajumtniekiem. Polijas konsulāts Hamburgā sniedz palīdzību šiem bezpajumtniekiem Bieži vien šeit ir runa par cilvēkiem, kur ir apkrāpti, kurus ir apkrāpuši starpnieki, un mēs esam palīdzējuši vairāk nekā 240 cilvēkiem atgriezties Polijā. Līdz ar to varu apliecināt, ka šī sadarbība norit ļoti veiksmīgi. Vēlos pateikties Bostināru kungam par viņa izteiktajiem komentāriem un vēlētos uzsvērt, ka mūsu tikšanās ar lūgumu rakstu komiteju un citām uh, šā parlamenta komitejām notiek regulāri. Mums ir uh, regulāri kontakti ar parlamentu struktūrām. taču es uh, nevaru iesaistīties tiesību aktu sagatavošanas procesā Polijas parlamentā, jo pretējā gadījumā es uh, protestētu pret uh, zināmiem pasākumiem. Tomēr es varu sniegt savu atzinumu, lai gan nedrīkstu piedalīties uh, aktu pieņemšanas procesā, jo es nevaru vien, vienlaicīgi piedalīties tiesību aktu pieņemšanas procesā un pēc tam kontrolēt to īstenošanu. Man arī ir lūgts uh, uzstāties uh, polijas parlamentā par cilvēku tiesību jautājumiem. Uh, bet uh, šādas iespējas ir uh, ļoti reti. Tas notiek parasti vienreiz uh, parlamenta pilnvaru termiņa laikā. Bet tomēr tiesību sargam, pateicoties prezidenta iniciatīvai, ir iespēja uzstāties parlamentā katreiz, kad viņš to vēlas. Esmu iesaistījusies arī sadarbībā ar citu valstu parlamentiem, tā skaitā ar Bundestāgu, un mēs arī aktīvi piedalāmies dažādās apmācību programmās un sadarbojamies arī ar Senātu komiteju. Um, atbildot Kešman kungam, gribu teikt, ka par šo konkrēto jautājumu mūsu pieeja ir tāda pati kā citiem lūgumrakstiem, kas saņemti no Polijas, un situācija ir tāda, kā to norādīja Kešman kungs, ka esmu vērsusies pie Polijas varas iestādiem, lūdzot likvidēt pastāvošos šķēršļus. Šeit nav runa par jebkāda veida atļaujas izsniegšanu Es vērsos pie polijas varas iestādēm 16. martā un saņēmu iekšlietu ministra atbildi, kurā ministrs pozitīvi reaģēja uz manu iesaistīšanos šajā lietā, un viņš atbalsta manu viedokli par to, ka šis jautājums būtu jāatrisina. Un es saprotu, ka Biedroņa kunga uh, lieta vai sūdzība ir pozitīvu risinājumu guvusi. Un uh, ārliet, uh, iekšlietu ministra atbilde un sūdzi, solījums, es ceru, ka tagad tiks arī realizēti praksē Un ceru, ka jaunais ministrs, kurš ir stājies amatā, stāsies amatā pēc vēlēšanām, uh, ievēro savu priekšteču doto solījumu, bet es saprotu, ka šis jautājums ir atresināts. Priekšsēdētāji, es arī vēlētos uh, paust savu pozitīvo pārsteigumu par to, ka uh, pateicoties polijas tiesību aktiem vai likumdošanai, polijas tiesību sargām ir tik plašas pilnvaras un tik liela ietekme. Es domāju, ka prof, profesorai Lipovičai vajadzētu uh, to, par to informēt arī citu dalību valstu tiesību sargus, un varbūt vajadzētu uzsākt tādu plašāku diskusiju, un es ceru, ka jūs uzņemsieties šo iniciatīvu, un mēs to arī atbalstīsim. Un uh, nobeiguma komentārs ir, uh, tas mūs tiešām uh, ļoti uh, pozitīvi ietekmē. Es atvainojos. Jautājums no zāles, bet nav ieslēgts mikrofons. Mēs uh, šeit tik uh, izmainīta lūguma rakstu izskatīšanas kārtība, un viena no lūguma raksta iesniedzējām ieradās no Berlīnes, un viņa par to uzzināja tikai divas dienas iepriekš. Man ir liels prieks, ka šis jautājums ir atrisināts, bet uh, es baidos, ka mums eh, pietrūks laika citu lūguma rakstu izskatīšanai. Priekšsēdētāji. Es arī vēlētos norādīt uz to, cik, cik uh, svarīga ir pilsoņu iesaistīšana jūsu darbā, un tā ir arī ļoti interesanta pieredze. Lipovits kundze. Es vēlētos lūgt jūs, dāmas un kungi, pēc, uh, pēc Eh, esmu arī tikusies ar Eiropas tiesību sargu un es vēlētos pievērst jūsu uzmanību ļoti bīstamai tendencei, kas ir parādījusies Eiropā. Tagad ir runa par dažādiem taupības pasākumiem un dažas valdības eh, izmanto šos pasākumus kā iegānstu, lai tiktu vaļā no reģionālajiem tiesības sarga birojiem. Tā tas ir, piemēram, Itālijā un Spānijā. Protams, šie jautājumi ir dalību valstu kompetencē, tomēr eh, arī tādā laikā, kad uh, tiek veikti taupības pasākumi, kas var pat pastiprināt diskrimināciju, tieši šādā situācijā tiesības sārgi var dot uh, savu ieguldījumu cīņā par uh, tiesību ievērošanu. Paldies, saka priekšstādātāji, to mēs paturēsim prātā. Tagad uh, turpināsim izskatīt 20 to lūgumrakstu, un uh, pirmā ir Enrika Glenka, kura atrodas arī zālē. Szanowna Komisjo, petycja moja numer 1399. Dāmas un kungi, mans lūguma raksts 1399 2010 runā par eh, tī, starp eh, dokumentu sūtu, sūtīšanu starp dalību valstīm. Ja poļi dzīvē, dzīvo ārzemēs, viņi nesaņem informāciju, kas eh, neievēro eh, direktīvu, kurai vajadzētu garantēt dokumentu nosūtīšanu pa pastu, neatkarīgi no tā, kur jūs dzīvojat. Polijas tiesa nolēma paturēt pie sevis šīs te vēstules. Uh, un polijas pilsoņi nespēja atrisināt šādas problēmas. Ļoti bieži viņi cieši materiālus zaudējumus, jo viņi nevar atbildēt eh, tā, kā tiesa to prasa, jo viņi ne, nekad ne, nerad šīs vēstules. Kāpēc eh, Polija nevar pievienot eh, vienu pantu savos noteikumos, lai ievērotu konkrētos noteikumus? no 1399 regulas. E, Eiropas komisijas lēmums būtu ļoti svarīgs visiem poļiem, kas dzīvo jebkur Eiropas Savienībā. Paldies. Laska, to read the statement of the previous. E, tagad par iepriekšējo lūgumu rakstu. Jā, šis ir saistīts ar citu lietu, citu lūgumu rakstu. Abi divi runā par to, ka ir uh, problēmas ar tiesas dokumentu piegādi Polijā un to, ka Polijas likums neseko līdzi uh, jaunākajām attīstības tendencēm, ņemot vērā to, ka daudz cilvēku dzīvo ārpus Polijas. lūgumrakstu iesniedzēji lūdza tie, kur iesniedz 277. Eh, eh, lūgumrakstu, lūdza nolasīt man šo te Mm, lūguma raksta. Grūti iedomāties integrāciju un labums, kas nāk no šīs integrācijas, no brīvas pārvietošanās, piemēram, ja faktiski nav iespējams Eiropas pilsoņiem apmainīties ar vēstulēm brīvā veidā. Ne viņi, ne institūcijas nevar apmainoti, apmainīties ar dokumentiem. Neatkarīgi no tā, vai tie ir tiesas vai ārpus tiesas dokumenti, jo uh, E, tieši par to ir šis lūgumraksts. Eiropas komisija ir jau mm, sniegusi paziņojumu mums, mums deputātiem, un šajā paziņojumā ir runa tikai par krimina, mm, par dažām tiesas lietām, bet mēs gribam runāt par plašāku jomu. Mēs gribam runāt par Eiropas integrāciju un piemērotu dokumentu nosūtīšanu arī ārpus tiesas jautājumos. Tātad tas, ko mēs vēlamies redzēt, ir kopīga procedūra visām lietām, krimināla lietām, administratīvām tiesas ārpus tiesas lietām. Eiropas komisija savā paziņojumā, ko nosūtīja mums, runā par diskrimināciju Eh, balstoties uz nacionalitāti. Lūguma raksta iesniedzējs saka, ka nav runa par diskrimināciju balstoties uz eh, piedarību, valstisko piedarību, bet uz eh, uzturēšanos vietu citā dalību valstī. Tas ir, tās ir vienas no pamatiesībām, tātad pārvietošanās tiesības. Tāpēc es lūdzu Eiropas komisiju atbildēt, ņemot vērā to, ko es nu pat sacīju. Un rezumējot, mums jāpierāda, ka likumdošanas eh, rīcība, ko uzņēmusies Polija, diemžēl ir pretēja Eiropas integrācijai, jo līdz šim an, administ, administratīvos procesos polijas iestādes nosūta dokumentus eh, pa postu. Eh, ja cilvēks uzturas citā dalībvalstī, bet šī gada maijā bija pilnīgs pavērsiens pretējā virzienā, jo mēs saņēmām informāciju no tā saucamajiem provinces um, birojiem Polijā, un tagad ir kaut kas jāmaina juridiskam, jānosaka juridisks um, pamats. Nevar vienkārši nosūdīt vēstuli uz citu dalībvalsti. Viņi grib, lai būtu konkrēta persona, kas pateiktu, kurš ir šis atbildīgais. Un šis te cilvēks, kas dzīvo Polijā, saņems vēstuli. Es domāju, ka Eiropas uh, integrācijas kontekstā tas ir tikai vēl viens šķērslis. Uh, tad es domāju, lūgumrakstiesniedzēji saka, ka virzoties uz Eiropas integrāciju, mums vajadzētu gādāt, lai likumdošana, kuru mēs piemērojam, būtu tāda, lai atvieglotu dzīvi tam, kurš dzīvo citā dalību valstī, e, dokumentu saņemšanā, vai tās ir administratīvs, krimināls vai ārpus tiesas jautājums. Abas, abi lūgumraksti skar vienu un to pašu jautājumu. Es atkārtošu vēlreiz, mēs acīm redzot nespējam iet līdzi Eiropas integrācijai un e, radām jaunus šķēršļus pilsoņiem. Paldies! Thank you. Priekšsēdētāji runā bez mikrofona. Mr. Viktorovits and Mrs. Viktorovits kungs un mm, kundze e, pārstāv no komisijas sniegs savu viedokli. Liels paldies! Abi lūguma raksti ir ļoti līdzīgi pēc sava rakstura. Es atbildēšu par administratīviem jautājumiem, un kolēģi atbildēs par jautājumiem, kas saistīti ar krimināliem aspektiem. Par dokumentu nosūtīšanu administratīvās lietās Savienībā nepastāv tāds uh, instruments 1399 regulā. Uh, ir runāts par dokumentu nosūtīšanu, un tur ir teikts, ka Tur teikts, ka regula netiek piemērota administratīvos lietās, pat vispārīgi akta jūre gadījumos. Bet runājot konkrēti par dažiem punktiem polijas likumā, komisija domā, ka iespējams divi panti pārkāpj noteikumus par dokumentu nosūtīšanu. 17. martā komisija sazinājās ar polijas iestādēm. Komisija saņēma pēc diviem mēnešiem atbildi no Polijas tieslietu ministrijas, kur bija izteikta gatavība mainīt noteikumus, bet uh, formulējums bija nedaudz neskaidrs. Tāpēc komisija ir sagatavojusi formālu paziņojumu, kas ļoti drīz tiks nosūtīts polijas iestādēm. Paldies! Ir iekranu skaļā. Oui, merci. Euh, je vais brièvement répondre. Euh, Paldies. Es īsumā atbildēšu par kriminālu tiesību jautājumiem. Pirmās uh, petīcijas, uh, tas ir līguma raksta iesniedzējs, sūdzās par piektā panta pirmo punktu konvencijā Mm, kas pieņem 2000. gadā par uh, tiesu dokumentu nosūtīšanu. Tātad šajā pantā ir paredzēts, ka dokumenti tiek nosūtīti pa pastu arī personām, kas atrodas citās dalībvalstīs, ka Polijas uh, krimināla tiesas uh, šo normu neīsteno vai nerespektē. Lūguma raksta iesniedzējs apgalvo, ka likumdevējs ir uh, uh, iesniedzējām būtu jāparedz normas, lai uh, pa pastu vai pa ēpastu e būtu iespējams piedalīties uh, krimināla lietas procesā. Uh, Bet šeit ir eh, divi jautājumi jāņem vērā, un tādēļ mēs atbildam eh, atšķirīgi par eh, civilietām un krimināllietām. Tātad pavisam nesen kopš Lisabonas līguma komisija var iesaistīties minimālo noteikumu pieņemšanā par uh, Eh, krimināla procesa norisi un, piemēram, atsaucoties uz eh, attiecīgo eh, līguma pāntu par minimāliem noteikumiem uz lietas pierādījumu pieņemamību cietušā tiesībām krimināla procesos. Bet vismaz likuma devēja izvēle attiecībā uz uh, tiem pārkāpumiem, uh, pret ko mums būtu jāvēršas, šeit mūsu izvēle nav brīva. Mēs ievērojam zināmas politiskas prioritātes un juridiskas prioritātes. Gribētu atgādināt 2009. gadā padomē pieņemto ceļu apkārti, kur ir aizdomās turētā procedurālās tiesības stiprināts un apsūdzētā tiesības krimināla procesā un mūsu lūdznā klajā ar zināmām iniciatīvām soli pa solim konkrētās ļoti konkrētās jomās. Šeit es atsaucos uz to, kas jau tiek darīts attiecībā uz direktīvu par Eh, tulkošanu, par piekļuvi eh, advokāta palīdzībai, par apsūdzētā tiesībām. Šajā gadījumā mēs runājam par prioritārām jomām. Ir runa par atsevišķām eh, pamata prioritātēm, par tiesībām uz aizstāvību. Uh, Un tādēļ es uzskatu, ka jautājums par dokumentu nosūtīšanu pa pastu neietilp šo prioritāšu sarakstā. Otrs jautājums. Otrs elements šai atbildē - vai komisija var vērsties pret dalību valsti par uh, tās pienākumu vai saistību nepildīšanu, Uh, balstoties uz konvenciju par sadarbību uh, kriminālās lietās vai starptautējo juridisko palīdzību, runājot uh, par lietas materiālu nosūtīšanu ar konsulu vai pilnvarotas uh, Uh, personu starpniecību, ka ir iespējams šādi īstenot dokumentu nosūtīšanu, bet mēs konstatējam, ka šāda procedūra ir ļoti sarežģīta un ka polijas pilsonim, kurš dzīvo citā dalību valstī, nav citas izējas, kā tikai norādīta adresi Polijā. Un līdz ar to šie, šie lietas materiāli tiek uh, nolikti malā un netiek nosūtīti līdz ar to. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāji, mēs gribam dzirdēt drīzāk risinājumu, nevis skaidrojumu. Vai jums ir kāds risinājums? Pēc desmit minūtēm mums ir jābeidz. Jā, mēs esam konstatējuši zināmas uh, neatbilstības, bet uh, Eh, šeit ir runa par konvenciju, kas darbojas vēl iepriekšējā juridiskā režīmā un kas vēl nav, kas vairs nav īsti spēkā un varētu kaut kas mainīties no 2014. gada. Šobrīd risinājumu vēl nav, jo šie pasākumi neietilps prioritāšu sarakstā. Priekšsēdētāji, paldies! Mēs centīsimies tomēr rast kaut kādu iespēju. Dziękuję bardzo. E, ja pozwoliłem sobie. Lielas paldies. Es gribēju atnākt uz jūsu sanāksmu, lai gan nepiedar pie šīs komitejas, jo pirms vairākiem mēnešiem es nosūtīju jautājumu Eiropas komisijai par šo jautājumu lūgumu rakstu iesniedzēju vārdā un ļoti līdzīgu atbildi saņēmu, kā to saņēmu nu pat no Eiropas komisijas. Tas tikai pierāda, ka diskriminācija patiešām ir reāla, ja mēs runājam par tiesu lietām, bet ja runājam par administratīvām lietām, viņi neko par to vispār nevar pateikt. Bet fakts ir tāds, ka, ja mēs runājam par kriminālu lietām, mums vajag vairāk garantiju attiecībā uz abu pušu tiesībām. Nu, un tomēr īsti nesaprotu, kāpēc mēs to nevaram uztvert Tieši tādā pat veidā, ja mēs runājam par civilu lietām, ārpustiesas lietām un administratīvām lietām, šie ir gadījumi, kas parasti nav tik būtiski kā krimināli procesi, tad kāpēc ne? Es vaicāju komisijai, kāpēc jūs neuzskatāt, ka diskriminācija attiecībā uz brīvu pārvietošanos lai gan ir uh, skaidri šķēršļi, ja mēs runājam par dokumentu piegādi ārpus tiesas lietās. Lielas paldies! Šis ir jautājums, uz kuru mēs meklējam atbildi, kuram mēs meklējam atbildi. Uh, un cerams, ka šo atbildi mēs drīzumā sagaidīsim. Prezidijā notiek diskusija pagaidām. Vēl viens lūgumraksts par Poliju. 21. punkts mūsu darba kārtībā Es priecājos, ka tiesības sardze ir klāt, jo Eiropas komisijai būs jāatbild uz mūsu jautājumu. Un mēs gaidīsim eh, lēmumu. Un es ļoti priecājos, ka tiesības sardze mūs uzklausa, jo ja jūs esat šajā zālē un dzirdat, cik ir grūti un problemātiski šajā fāzē, un iespējams, ka tālāk tā arī tas turpināsiet, un nu, jūs pati redzat, ka. Uh, Eh, Polijas likuma reizēm patiešām ir pretēja Eiropas integrācija. Tagad jūs to pati redzat un pārliecināties. Es ceru, ka jūs komanda varēs mm, spērt e, efektīvākus soļus, lai to mainītu. Jūs redzat, ka dažas no procedūrām, diemžēl, Polijā nav eh, kārtībā. Man prieks, ka jūs esat šeit un ka jūs man palīdzēs, mums palīdzēsiet. Lielas paldies! lūgumu raksti iesniedzējiem tagad dosim vārdu. Dear Madam Chair, honorable members of the committee. Eh, Depu, eh, cienījamie deputāti, es pārstāvju eh, kampaņu pret homofobiju. Es gribu pateikties par to, ka ļaujat mums uzstot, uzstāties šeit vēlreiz. Šīs lūguma raksts uh, eh, skar polijas administrāciju, kas neļauj uh, piešķirt uh, eh, serti, uh, civil stāvokļu certifikātus cilvēkiem, kuri grib reģistrēt partnerību citā ES dalību valstīm. Kopš Polija iestājās ES, daudzi polijas geji un lesbi, lesbietes ir pārcelšās uz citām valstīm, protams, ir stājušās sak, um, partnerības izveidojuši ar ārvalstniekiem. Um, vai nu tā ir laulība, vai tā ir civil, um, civil stāvoklis mūsu administrācija kā priekšnoteikumu izvirza um, E, uzskata, ka vajag juridiski pamatojumu šādai partnerībai. Diemžēl Polijas administrācija noliedz šādu, e, šādu prasību e, no pilsoņiem, kuri vēlas noslēgt partnerību ārvalstīs, vienzibumu partnerību. Un tāpat laikā Polijas pilsoņi, kas gaida, gaida uz šādu risinājumu, Viņas var saņemt jebkurus citus dokumentus, bet viņiem lied šos dokumentus pamatojoties uz viņu seksuālu orientāciju. Mūsu organizācija ir, ir saņēmusi apmēram 50 sūdzības pēdējos gados no polijas gejiem un lesbietēm, kas grib veidot juridisku savienību ārvalstīs. Visi, viņi visi saņēma atteikums. Polijas avīzes runā par ierēģiem, kuri atklāti atzīst, ka viņi at, eh, noraida šādus lūgumus, un tas, eh, tas pierāda, ka problēma ir ļoti plaša, eh, ka tā ir pamatota oficiāla nacionālā politikā, kas diskriminē uz seksuālās orientācijas patumu. Elžbieta Radiševska, kuru atbalstā mm, tiesības sargs, vērsās ministrijā, uh, lai novērstu di diskriminējušo procedūru tiesības sargs un pilnvarotais pi eh, līdztiesības jautājumā eh, atzina, ka likumdošana pārkāpj tiesības uz ģimenes dzīvi. Mēs varētu jau jāsniedz partneru vārds, tad Iekšlietu ministrs atzina, ka likumdošanas pārmaiņas grozījumi būtu jāizdara. E, pagaidām grozījumi nav izdarīti šajā regulā, šajos noteikumos. E, ņemot vērā Eiropa parlamenta deputā e, mandātu nodrošināt pamatbrīvības dalību valstīs, un nenoliedzamo diskriminējušo raksturojumu oficiāli dabū dalību valsts politika, ieviešot ES likumdošanu, mēs aicinām Eiropas institūcijas uzsākt aktīvu rīcību, lai e, labotu e, situāciju. Paldies! Και εγώ ευχαριστώ για τη συντομία σας. Ε, ας έχουμε... Liels paldies e, par to, ka tik īsi izteicāties. Vispirms Kaš, Kašmena. Nē, vispirms dosim vārdu komisijai. Paldies priekšsēdētājiem. Man ir ļoti ātri jāsteidzas, jo mēs jau esam iekavējuši. Es tikai gribu pateikt, ka komisija zina par šo problēmu polijā jau zinām laiku un ir jau e, vairāk kārt ziņojusi iepriekšējā komitejā. E, ka mēs uzsāksim e, rīcību un DJ Justice ir iesaistīts. Tas viss notika maijā. Tur e, mēs teicām, tas, ka tiek attiek, atteikts izsniegt šādu civila stāvokļu apstiprinājumu, tas pārkāp e, cilvēku tiesības, kas vēlas nodibināt partnerību ārvalstīs, teiksim, viņi var to darīt mm, Nīderlandē, un citās valstīs. Un es gribu izmantot iespēju, uh, izmantot to, ka šeit ir arī polijas tiesības sardze. Mēs varam mm, pateikt, ka augusta beigās mēs saņēmām vēstuli no polijas iestādēm, un tur ir diezgan parādās virzība, bet nav skaidra laika grafika, kad kaut kas tiešām praktiski notiks. Tātad atbild divās daļās. Es gribu informēt komiteju un polijas tiesības sārdzi. Pirmā daļa ir aizstāvošā, kas attaisno pārbaudi un tiek ve, iz, paveikts vērtējums un Viņi, protams, turpinās pārbaudīt, vai cilvēks drīkst vai nedrīkst slēgt laulību vai mm, nodibināt partnerību. Man liekas, ka Polijā savā teritorijā pat nav tāda reģistra par partnerībām, bet otrā daļā ir mm, norāda par diskusiju. Mm, ir sākta diskusija par to, ka vajadzētu likvidēt šo šķēršļus, eh, arī polijas tiesības sārdas to iepriekš teica. Tomēr mums nav laika grafika nekāda. Eh, lūguma rakstu nevar slēgt, jo mums ir jāturpina darbs. Eh, Savstarpēji sapratnes un cieņas vārdā uh, Ehm, mums vajadzētu cienīt abas iesaistītās puses. Es varētu tikai piebilst, ka Polija ehm, skaidri lūgumrakstā saka, ka tā neatzīs, ja šī šādu te praksē tā tiks mainīta. Uh, Un ja šie pilsoņi varēs eh, slēgt vienzimumu laulības tajās valstīs, kur tas ir atļauts, bet polijā tas netiks atzīts. Un tāpēc mums ir problēma, uh, problēma ar šo laulību atzīšanu nacionāla likumdošanā. Paldies! Es lūdzu tulkus palikt vēl desmit minūtes, eh, un eh, liels paldies jau iepriekš, Kašmir kungs. Ļoti īsi gribu pateikties Polijas tiesības ārdzēji par iepriekš teikto. Protams, šī procedūra ir diskriminējoša un risinājuma nav. Es gribu galvot Polijas kolēģiem, šis te jautājums par homofobiju nenu, neparādas vienīgi uh, Polijā, bet pat dažās no ES dibinātāju valstīs, tāpēc parlamentam un komisēju tik lielas bažas. Tāpēc es domāju, ka jāpatur šis lūguma raksts atvērts, mums vajag galīgo risinājumu no polijas iestādēm, bet es gribu pateikties tiesības sārdzei un lūguma rakstu iesniedzējiem par to, ka šis te ir pievērst uzmanību šim jautājumam. Uh, Mēs nevaram iejaukties uh, valsts uh, likumdošanā, kā ar, piemēram, laulību likumā, bet, bet mēs gribam, lai notiktu virzība uz to, ka tiktu izbeigt diskrimināciju. Thank you very much and I want to thank the... Paldies uh, logumu rakstu iesniedzējiem un tiesību sardzē, paldies tulkiem. Es runāšu īsi, es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi paturēt atvērtu šo rakstu. Uh, un mums vajag parlamenta nostāja, kur mēs parasti atbalstām e, brīvu pārvietošanās, un mēs nedrīkstam pieļaut diskriminācijas seksuālas, seksuālas orientācijas pamatu. Tas, protams, ir diskriminējoši, tam jāpieliek punkts, un mums ir ļoti bieži jā, jāgriežas komisijā, lai nenotiktu tā, ka tiek laikts eh, stiepts, kamēr eh, viņi gaida atbildes no polijas. Kirjā Kabalska. Eh, jā, rozumiem. Nākamā runātāja. Tiesības sardze jau teica, kāda, jo izskaidroja, kāda ir situācija šī lieta virzās uz priekšu, un tad es saprotu, ka lūgumraksts ir atvērts, bet kamēr neesam saņēmuši attiecīgo informāciju, šī eh, lieta vēl nav līdz galām atrisināta, un šīs te trīs, eh, šie trīs lūgumraksta paliks eh, atvērti. Labi, priekšsēdētāji saka. Un tagad es došu vārdu Polijas tiesības sardzēm vēlreiz jums paldies, ka ieradāties šodien. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Lielas paldies. Runājot par pēdējo lietu, es esmu pārliecināta, ka šī lieta ir jau atrisināta balstoties uz analīzi, ko mēs veicam, atšķirībā no komisijas, mēs neuzskatām, ka būtu jāmaina likums. Tur bija jautājums par praksi un iekšēji, iekšējo nesakārtotību. Tur ir vairāk runa par iekšlietu ministriju, kur uzrauga ierēģņu darbu. Un Es esmu iejaukusies šajā jautājumā, un iekšlietu ministrija piekrīt, ka certifikāts nekādā ziņā nav, nav atļaujas slēgt eh, reģistrētu partnerību. Tas nav viens no priekšnoteikumiem, kas ir jāaizpilda. Pēc manām domām mums vajag nogaidīt Ja ir, būs vēl citi gadījumi par atteikumiem, kad tiek atteikt šāds certifikāts, mums ir regulāras sanāksmes ar šo te iestādi LGBT. Ja nebūs jaunu atteikuma gadījumu, tad mēs pārbaudīsim vai ministra solījums tiek pildīts no juridiskā viedokļa. Pēc manas uzstāšanās situācija kļūst skaidrāka, bet mums, protams, jāpagaida, jāskatās, kas notiks praksē. Bet es noteikti novērošu situāciju pēc manām domām likumdošana nav jāmaina. Tā ir viena lieta. Vēl es gribētu pateikties Glencas kundzei. Es zinu par viņas lietu. Mēs esam četras reizes jau strādājuši pie šīs lietas pēdējā laikā. Mēs nodevām šo lietu iekšlietu ministrijai, un četros gadījumos no pieciem ministrs man piekrita. Uh, Bet tas ir pastāvīgs strīds, kas mums notiek ar iekšlietu ministru. Es nevaru tagad ieslīgt detaļās, bet 30. augustā es nodevu vēstuli iekšlietu ministram, un tur es rakstīju divas lietas. Es negribu graut šo te sistēmu par dokumentu piegādi. Taču mums vajag skaidri definēt, kādi ir juridiskie līdzekļi eh, aizstāvībai. Es domāju, ka mums jāapskata situācija gan eh, juridiskos, gan civilos jautājumos. Mums ir eh, pilsoņi ļoti daudz tagad pārvietojas, un mums jāskatās arī, kādi rodas izdevumi piegādājot dokumentus. Eh, pirmā nosūtīšana uz ārzemēm. Uh, vajadzētu tā tam notikt, bet eh, jāno, jānozīmē pārstāvis polija, bet eh, vairākos gadījumos rodas juridiskas problēmas, kuras mēs pašlaik risinām, un kas attiecas uz juridisko analīzi, kuru mēs pašlaik veicam. Es varu jums pateikt, komiteja un Eiropas komiteja varu pateikt, par šo, pastāstīt par šo analīzi, bet, bet mums ir tāds kā juridiskā, juridiskās lamatas radušās. Jo dažos gadījumos mums pietrūkst juridisko noteikumu, juridisko normu. un mums ir plāns, kā risināt šo problēmu. Mums ir noteikts 19. Eh, janvārī mums bū, notiks publiskās depo, debats par šo jautājumu. Un es esmu ielūgta. Varbūt Babinska vai vēl kāds no deputātiem gribētu piedalīties un šajās diskusijās es skatīšu mm, petīciju konstitu, konstitucionālajai tiesai, jo tas ir viens no strīdus aboliem starp tiesību sargu un polijas valdību. Mums ir jurisprudences piemēri un juridiskā analīze paveikta. Uh, un es varu teikt, ka šis jautājums tiks atrisināts jaunajā parlamentā turpmākajos sešos mēnešos. Ja nepieciešams, es nosūtīju šo lietu konstitucionālajai tiesai. Bet jaunais iekšlietu ministrs, ministrs varbūt izmainīs šo praksi. Lūdzu atcerieties, ka mums ir Nu, tāda mēs esam jaunas situācijas priekšā, bet mums eh, vajag tu, risināt eh, šīs lietas polijā. Un es varu jums sīkāk pastāstīt, ja jūs tas interesē. Gribu pateikties jums visiem, bet jo īpaši tulkiem par, tulkiem par to, ka paliek kāds šeit. Thank you, madam. Oh, it was nice meeting you. Thank you. And uh, keep.